Mes chers collègues, bonjour. Dargie kolēģi. Nous allons commencer nos travaux. Ķersimies pie darba. Bonjour, monsieur Lungril. Lungrenkungs, labdien. Alors, vous ne risquez pas d'avoir chaud dans... Šajā zālē jums nebūs pārāk karsti, jo gaisa kondicionēšanas iekārtas darbojas. Uh, L'ordre du jour peut être adopté. Ja nav nekādu iebildumu, tad varam pieņemt šīs dienas darba kārtību un 30. māja sēdes protokols arī tāpat var tikt pieņemts, ja nav nekādu iebildumu. Man nav nekāda priekšsēdētājs paziņojumu, tādēļ varam uzreiz ķerties pie darba izskatīt jautājumu par emisiju kvotām. Žaklīna Fostere ir referente. Donc, nous venons maintenant au prochain point de l'ordre du jour, Madame Foster. Fosteres kundze, Tas ir eh, pietiekami jūtīgs jautājums, ko jūs esat izskatījusi savā ziņojumā. Tas ir eh, pietiekami svarīgs jautājums gan transportam, gan arī vides sektoram. Un jau kopš eh, atzinuma sagatavošanas ēnu referenti ir diskutējuši, viņi ir strādājuši pie vairākiem kompromisiem. Uh, Tādēļ es došu jums vārdu, Fosteres kundze, un pēc tam uzstāsies ēnu referenti un arī tie kolēģi, kas to vēlēsies. Mēs šim darba kārtības punktam nevaram atvēlēt pārāk daudz laika, jo mums ir patiešām apjomīga programma. Un tie, kas nav ēnu referenti, varēs runāt vienu līdz divām minūtēm un būs arī uh, iespēja uzstāties Eiropas komisijai, lai tā varētu atbildēt uz jautājumiem, kas, manuprāt, varētu rasties. Un tagad došu vārdu Fosteras kundzei. Vai esat gatava uzstāties? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā gribēju uh, pateikt kolēģiem, kas nestrādāja pie šī ziņojuma. Šis jautājums ir veltīts tās augstajām principām stop the clock vai apstādināt laiku. Mēs vēlamies veidot globālu emisiju tirzniecības sistēmu. Uh, ņemot vērā arī Eiropas sistēmu, kas tika radīta pirms vairākiem gadiem, bet tā arī īsti neuzņēma apgriezienus. Gribēju pateikties arī komisējai par tās priekšlikumu. Mēs atbalstām mūsu komisāri Bulku un. Uh, Galvenokārt mēs vēlamies apstādināt laiku, apstādināt pulksteni. Tā teikt, mēs vēlamies izveidot globālu schēmu, kas sāktu darboties 2021. gadā. Un mums vajadzētu tad tagad vienkārši parūpēties par to, lai sarunu vedēji, kuru starpā būs arī Eiropas Savienības 163 valstis kopumā piedalīsies sarunās, lai varētu izveidot tādu tādu vispasaules sistēmu. Un nav uh, patiešām nekādas jēgas veidot atšķirīgas schēmas uh, daudz vietu pasaulē, ja nav vienotas globālas sistēmas. Un jāsaka, ka tā būs schēma, kas balstīta uz brīvprātības principu, un ja valstis uh, schēmu eh, vēlēsies ievērot, tad jau vairs nebūs brīvprātības principa, tad jau šim pasākumiem būs obligāts raksturs, eh, un 70 valstis jau ir parakstījušas eh, protokolu, un Jāsaka, mēs arī atbalstām eh, šādas globālas schēmas izveidi un gribēju pateikties arī ēnu referentiem un, protams, arī koordinatori ieguldīja ļoti daudz darba, lai mūsu pozīcijas būtu pēc iespējas izdevīgākas, ņemot vērā šo Stavza Kloka uh, eh, likumdošanu. Uh, Vides komitejā mēs gan, diemžēl, neguvām pārāk liels panākumus, un jāsaka, ka runājot par trialogu iznākumu, tas bija visai iepriecinoši. Arī mūsu sēde Strasbūrā bija ļoti auglīga, gribēju par to pateikties ānu referentiem. Mēs esam izstrādājuši ļoti daudzus kompromisus. Es gribētu atbalstīt visus ETP, SD un ALDE grupu prie, priekšlikumus eh, par kompromisu grozījumiem. Man šķiet, ka tikai kādi pāris grozījumi no goja e un zaļo grupas mums īsti nav paprātam. Un sociālistu kolēģi sagatavoja vairākus grozījumus, kas lielā mērā sasaucās ar zaļo kolēģu grozījumiem. Diemžēl tie ir grozījumi, kas nav savietojami ar mūsu izvēlēto kursu. Tas ir jāpiemina pirms balsošanas rītdien. Uh, Un es gribēju kolēģiem atsaukt atmiņā, ka, lai uh, apstādinātu pulksteni iepriekš uh, un vēl pirms tam mums bija vienošanās ar ETP grupām, sociālistiem, ALDE un arī kolēģiem no EKR. Mēs sapratām, ka īstenībā tie varētu būt visveiksmīgākie rezultāti, ko mēs varētu panākt uz to brīdi. Es gribēju pieskārties trim jomām, tagad nerunāšu par visiem kompromisu grozījumiem. Uh, bet mums vajadzētu arī paskaidrot, ka ir divas schēmas. Kādreizējā ES, ETS schēma, kas ir uh, emisiju samazināšanas schēma, tirgojot emisiju atļaujas. Tāda bija šīs schēmas būtība Eiropas Savienībā. Jaunā globālā schēma būs veidota tā, lai varētu uh, samazināt eh, emisijas un jādomā arī par komisijas eh, piedāvāto priekšlikumu. Un jāsaka, ka jaunie faktori īsti nebūs uh, piederīgi jaunajai schēmai. Uh, Mēs tāpat arī gribētu uzsvērt, ka nevarētu pieļaut nekādu dubultošanos vai konfliktu jau starp esošajām schēmām, jo tad, kad mēs izveidosim globālu schēmu, Tai ir jātiecas arī uz lidojumiem no trešajām valstīm, gan arī uh, uz uh, lidojumiem Eiropas Savienības teritorijā. Tādēļ, protams, tam visam ir uh, jābūt spēkā un dalību valstis vai, piemēram, uh, līdz sabiedrības, kas varētu ievērot citas schēmas, jātiecina, protams, viena un tā pati schēma, identiska schēma uz visiem lidojumiem, arī uz uh, iekšzemes lidojumiem. Uh, Runājot par citiem svarīgajiem jautājumiem, eh, sākotnējā schēma bija balstīta arī uz uh, ieņēmumiem, bet tā bija tāda ļoti izplūdusi, domājot par uh, ienākumiem, kas gūti ņemot vērā aviācijas emisijas, un tika domāts, kā šos ieņēmumus varētu uh, ieguldīt dažādos klimata pārmaiņu uh, apstādinošos projektos, bet mums tas īsti nav paprātam, ja mēs runājam par aviāciju aviācijas nozari un dažādām schēmām, tādām kā Clean Sky Ban un TU. Mēs runājām par vairākiem miljardiem vērtām schēmām, eh, kur ieguldītos līdzekļus varētu izmantot izpētē un attīstībai, tīrākām tehnoloģijām. Mums ir arī daudz projektu paredzēts nākotnē, lai varētu mazināt emisiju ietekmi. Es runāju par oglekļa dioksīdu konkrēti. Un tādēļ dalību valstis. Uh, varētu mēģināt izmantot uh, šos ieņēmumus, lai varētu pēc tam uh, tos uh, investēt attīstībā un izpētē, un tieši šāda loģika tiek izmantota. Ir vēl kāds tāds tehniskākas dabas priekšlikums, septītais kompromiss. Bija arī atkāpes ņemot vērā uh, lidojumus, runājot, piemēram, par līdmašīnu pārvadāšanu no vienas valsts uz otru, par diplomātiskiem lidojumiem, par eh, lidojumiem, eh, lai sniegtu humāno palīdzību. Protams, visa šāda veida lidojumi tiks no schēmas eh, izņemti, jo tie nav tādi klasiski pasažieru pārvadāšanas lidojumi. Tātad tie bija eh, divi, trīs eh, svarīgākie jautājumi, ko vēlējos pieminēt, un mums, protams, ir jāizvēlas pareizais kurs. Es domāju, tādā veidā mēs varētu šo schēmu ieviest pietiekami veiksmīgi, atbalstot gan mūsu komisāri, gan arī to uh, komandu, kas veda sarunas Monreālā, uh, IKA ietvaros. Esam optimistiski noskaņoti, bet mums, protams, galvenais mērķis arī ir jāpatur prātā, proti šī laika apstādināšana. Gribēju pateikties ēnu referentiem par konstruktīvām diskusijām un paldies arī komisijai par priekšlikumu izstrādi. Ar lielu prieku gaidīšu jūsu izteikumus. Paldies, paldies Fosteris kundze. Tagad uzsāksim debatas. Pirmais uzstāsies Vīms Fandekāms. Paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies. Man ir liels prieks šodien uzstāties Fērbera kunga vārdā. Viņš nevarēja ierasties uz komitejas sēdi. Viņa vārdā gribēja pateikties Džekijai Fosterei par konstruktīvo sadarbību ar ēnu referentiem uh, iepriekšējo mēnešu laikā. Domāju, ka Fosters kundze pietiekami labi eh, šo septiņu minūšu laikā ilustrēja eh, ziņojuma būtību un svarīgākās detaļas tajā. Mēs arī esam izstrādājuši vairākus kompromisu groziņumus un tos visus varam arī atbalstīt. Proti, es runāju šeit par ETP grupu. Es arī piekrītu eh, Fosteres kundzei, ka tāda Eiropas Savienības um, izolētība eh, šo jautājumu risināšanā nebūtu laba doma, un, eh, protams, ir jāsamazina arī eh, emisijas, ko rada aviācijas sektors, un ņemot vērā to, ko mēs esam jau panākuši, mēs noteikti, pateicoties jaunajai sistēmai, panāksim vairāk ar uh, emisiju tirzniecības schēmu. Uh, Un es gribēju arī uh, pateikt, ka Envi, es ceru, ka Envi komiteja ieklausīsies mūsos, uh, mūsu viedoklī, jo mēs esam sagatavojuši tādus labus, uh, prātīgus atzinumus, un es domāju, ka viss parlaments var. Uh, tajos saskatīt savus nostādnes. Paldies! Paldies! Tagad Nielsen kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kad mēs pagājuši Gada rudenī bija Monreālā, tur bija gan parlamenta, gan padomas, gan komisijas delegācijas, un man šķiet mēs arī eh, paveicām ļoti labu darbu, ar kuru varam lepoties. Un, kad e, šis darbs e, būs noslēdzies, tiks izveidota globāla sistēma. Mums, protams, ir jāapzinās, kas jādara Eiropai. Mums ir jāparūpējas, lai mēs visu izdarītu pareizi, atbalstoši tādā veidā, radot e, pamatus, fundamentu globālai sistēmai. Un to ir iespējams ieviest. Un šai sistēmai ir uh, tā ļoti labi un glūdi jāsaslēdzas ar jau spēkā esošo sistēmu. Komisijas priekšlikums uh, mums ir pieņemams, uh, tas ir solis pareizajā virzienā, un Eiropai ir jāparūpēs, lai globālā sistēma būtu stabila un spēcīga. Jāsaka, ka, ka IKO mums ir tikai novērotāja status, bet mēs varam lemt, kādu sistēmu veidot. Uh, Un, protams, mēs varam izveidot pietiekami labu sistēmu globālā līmenī. Protams, mums ir jābūt arī pietiekami lielai politiskās gribas devai, lai to visu vēlāk īstenotos uh, transponēt. Uh, Mums ir patiešām jābūt apņēmīgiem, lai varētu samazināt arī aviācijas radītās emisijas. Jāsaka, ka es nepiekrītu visam Fosters kundzes teiktajam, bet mēs varam atbalstīt lielu daļu no sagatavotajiem kompromisiem. Un GUE, kā arī zaļie, ir iesnieguši grozījumus, ko es gribētu atbalstīt. Jāskatās, cik daudz kolēģi būs viensprāts ar mani varbūt tos varētu iekļaut kompromisos. Protams, jādomā arī par ienākumiem, ko rada emisiju kvotu izsoles un tirdzniecība. To varētu izmantot, šo finansējumu varētu izmantot, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu sākām, nevis cita veida pētījumiem. Un tagad mēs arī ļoti rūpīgi iepazīstamies ar balsojumu sarakstu. Paldies! Paldies! Tagad Maisners kundze lūdzu paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākumā gribēju pateikties Džekijai Fosterē visas mūsu grupas vārdā. Mums izdevās ļoti veiksmīga sadarbība, ir sagatavoti astoņi kompromisi, ALDE grupai paprātam ir visi. Uh, Un jāsaka, ka šo sistēmu mēs jau e, izskatām kādu krietnu brīdi, un situācija Eiropas Savienībā nav identiska globālajai situācijai, tādēļ ir ļoti labi ka referente uzsvēra tādas globālas sistēmas nozīmīgumu. Un IKO izstrādāja arī priekšlikumu, varbūt mēs varam arī uh, viņus vairāk vēl pamudināt, lai uh, parakstītie dokumenti tiktu pēc iespējas ātrāk īstenoti. ASV nav atteikusies no šīs sistēmas, bet nu, jāskatās, vai viņi to patiešām īstenos. Es domāju, ka mums kā Eiropai nevajadzētu būt par katru cenu tagad ambiciozākiem valstīm, jo bieži vien ir bijis tā, ka mēs šo latiņu uzliekam tik augstu, ka pārējie nevar tikt līdzi. Uh, Un mums ir tātad jāiet kopsolī ar IKO, nedaudz viņus, protams, arī pamudinot, darīt vēl vairāk. Un, protams, jādomā arī par citām emisijām, nevis tikai CO2. Bet sistēma ir veltīta um, tikai CO2. Tas ir jāpatur prātā, tādēļ šīs citas emisijas, uh, citu gāžu emisijas ir jāiekļauj citā priekšlikumā. Alde grupa atbalstīs šo priekšlikumu. Lielas paldies par konstruktīvo sadarbību. Paldies, Maisners kundze. Kilanens kundze tagad. Kiitoksia puheenjohtaja. Mēs paldies priekšādātāji. Paldies kolēģiem Fosterē par ļoti konstruktīvo sadarbību. Iesākumā teikšu, ka mūsu ambīciju līmenis šķiet ir atšķirīgs. attiecībā uz visu šo jomu, un tas labi atspoguļos arī mūsu attieksmē pret kompromisiem. Tomēr tas galvenais izvēles punkts ir tāds, ka mums jāņem vērā Parīzes līgums. Un tas uzliek mums visiem saistības, arī visiem sektoriem uzliek saistības rīkoties. Nu, es būtu cerējusi, ka, ka satiksmes transporta nozarē, līdzīgi tāpat kā kuģniecībā, Ehm, izstrādājot atzinumu, mēs mm, atspoguļosim šīs saistības, ja nepanāksim globālu vienošanos līdz 21. gadam. Skumji aviācijas jomā tāpat, ja neizdodas rast globālu risinājumu, būtu jāmeklē vismaz Eiropas risinājums. Tieši tāpat kā tas notiek kuģniecībā, starptautiskajā jūras organizācijā šajā gadījumā. Un viens būtisks jautājums šai mūsu Eiropas saimē ir tāds, ka vienotā deba, vienotās debes telpas attīstīšanās ir bijusi ļoti, ļoti lēna. Un, jāsaka, mums pašiem savā līgzdiņā diezgan daudz visu kā sakārtojam. Mums vajadzētu pieņemt mērus, kas ļautu emisijas samazināt pirmām kārtām vietējā līmenī, meklēt vietējus risinājumus. Un kopumā Man būtu gribējies, lai transportu sekt sektorā mums ir spēcīgāka, striktāka nostāja šais lietās. Bet nu varbūt, ka NV komiteja šo te plaisu aizpildīs. Un tāpēc nesmu nu, tā aktīvāk par to visu iestājusies un runāsies. Diemžēl mūsu grupa nevarēs atbalstīt visus kompromisus. jo, kā jau teicu, mūsuprāt, tie ir pārāk vīs, vāji. Un tomēr tik un tā esmu pateicīga par lielisko sadarbību un šo vēlmi rast kopēju risinājumu un iet uz mērķi. Paldies! Lies paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Chair. As... Paldies, priekšādātāji! Tagad mums te runājot, avi, aviācijas emisijas turpina pieaugt. Nu, lūk, tagad mēs apspriežam lēmumu pārlikt uz vēl laiku pasākumus šo emisiju samazināšanā. Mūsuprāt, šie mēri ir jāpieņem krietni ātrāk, agrāk nekā vēlāk. Un četri punkti pirmām kārtām. Kamēr 21. gadā netiek īstenot kopējā nostāja, šis līmenis būtu jānosaka 50% aptvērumā lidojumiem uz trešām valstīm no 17. gada, lai izmantotu IKO radīto momentu un viņu schēmu veicinātu. IKO vienošanās ir tas pamatakmens, eh, nu, tas labāk nekā nekas, kaut gan nav īpaši augstu uzlikt šī latiņa. Tomēr tie, kas vēlas rīkoties ambiciozāk, viņiem būtu tāda iespēja jādod. Un tāpēc eh, šo tirgus pasākumu īstenošanu būtu jā, jā, jāīsteno nevis kā aizstājies ETS, bet kā papildinājums. Ir īpaši iekšējie ES lidojumi būtu jāpakļauj visiem šiem jautājumiem. Aviācijā trešām kārtām ir ļoti liela ietekme uz vidu. Nu, tas neatiec tikai uz CO2, slāpekļa, oksīds, ūdens, tvaiki, sērs un tā tālāk un tā joprojām visu šo vielu palaišana gaisā ļoti aug, lielā augstumā. Un jāsaka, visu šo vielu ietekme uz vidi ir 2 līdz 4 reizes augstāks nekā CO2 ietekme, bet tas ne, netiek šobrīd ņemts vērams. Tāpēc vajadzētu šajā gadījumā pievienot arī emisijām multiplikātoru. Ceturām kārtām ar šiem mēriem vēlamies aizstāt piesārņotājs maksāt principu. Brīva emisiju sadalījums, brīva emisiju kvotu sadalījums var būt motivējošs faktors. Um, piemēram, arī nu, naudas līdzekļu pārvietošanai no nodokļu maksātāju kabatām uz operatoriem. Viņiem nav tik liela riska šeit par to, ka varētu rasties um, uzņēmumu pārvietošanu uz valstīm ārpus Eiropas Savienībai, un tāpēc vajadzētu rīkot drīzāk izsoli šīm emisiju kvotēm. Mm, no 21. gada lineārs samazināšanas faktors būtu jāpalaiž. Paldies! Merci. Lies paldies. Nu, tad tagad skatos komisijas virzienā. Došu vārdu Lorenzai Grāfai. Jūs jau dzirdējāt, ko teica kolēģi. Bija plašas debatas par šo vidas vienošanos. Un zinām arī, kāda ir pēdējie jaunumi no Atlantijas okeāna otras puses. Es ceru, ka mēs varēsim uzvesties nu, tā ļoti pareizi, jo tas jau nenāk par labu tikai ekonomikai. Tas ir visiem mums vajadzīgs. Paldies. Lūdzu, komisija vārds. Paldies priekšādātāji. Labdien visiem. Jā, mēs dzirdējām gan, ko teica deputāti, klausījāmies uzmanīgi. Gribam teikt paldies referentēji Falsterei un arī visiem mēnu referentiem, tāpat paldies visiem, kas iesaistījās darbā. Prieks dzirdēt, ka diskusijas bijušas apjomīgas. Uh, arī pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Šķiet, visi esam viensprātis, ka mums ir jāvirzās uz priekšu strauji, strādājot pie šī dokumenta, kā mēs labi zinām. Tas tiešām ir imperatīvs. un ar nepacietību gaidām iespēju pazīsties arī ar jūsu kompromisa grozījumiem, kā jūs pamatoti teicāt. Priekšlikuma pieņemšana līdz gada beigām ir ļoti nozīmīgs faktors tā lai varētu tikt pagarināti pagaidu aptvērumi, kas attiecas uz ES iekšējiem lidojumiem, un kā jau arī pamatot tik teica, mums ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika globālajām schēmām, lai tie, tās varētu kļūt darbspējīgas. Par to tika runāts. Šajā komitejā daudz darba šobrīd tiek uh, veikt saistībā ar IKO. IKO strādā pie noteikumiem, lai šīs schēmas varētu darboties, darbs nav maznozīmīgs, un tāpēc arī mums ir jānogaida uz tālāku informāciju par to, kā valstis, kas parakstīja šās zemesīs schēmas, attiecīgi vietējā līmenī arī šos pasākumus īstenos. Jo, kā jūs teicāt, dzirdam jau kādas ir vēstis no ASV administrācijas attiecībā uz Parīzes. Protams, ka tas te iet pareizā līmenī. Un tāpat mums jāuzklausa arī citi galvenie spēlētāji, nu, tādi kā Ķīna un tam līdzīgi. Nu, pirmām kārtām neizdarīsim priekšlaicīgi secinājumus, kāds būs ir kāda darba rezultāts, bet nogaidīsim. Tā lai redzam, kas tur notiek, un mums ir skaidra aina par Korsija un par to, kā to var īstenot. To pašu gribētu teikt Ehm, nu, arī attiecībā uz iekšējiem ES lidojumiem. Bet tāpat laikā gribēju atgādināt, ka mums jāpārliecinās, lai būtu konsekvence saistībā ar 2030. gada ehm, mērķiem un saistībām, ko esam uzņēmušies Parīzes nolīguma ietvaros. Mēs ļoti labi zinām, ka visiem ekonomikas sektoriem ir jādod savus ieguldījumus. Tas attiecas arī uz aviāciju. Un tātad šis mīnus 40% mērķis ir ļoti būtisks. Referenti jau par to arī runāja. Šeit ir diezgan liela starpība, salīdzinām to ar Korsija. Jo no vienas puses ir šī izlīdzināšanas schēma, un no otras puses centieni, kuru pamatos ir iekšzemes emisijas, bet ir arī citas atšķirības. Es domāju, ka būs vajadzīgs laiks, lai visu to papētītu sīkāk un pārliecinātos, ka varam rīkoties konsekventi un ka nedosim kaut kādu tādu regresa vēsti saistībā ar Parīzes nolīgumu, jo tas, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs elements šobrīd pāris nedēļas pēc Trumpa uzrunas. Un arī tāpēc mēs savā priekšlikumā iekļaujām atsauc uz lineāro samazināšanas eh, faktoru. Es vienkārši šodien gribēju teikt, ka mēs ar nepacietību gaidām kompromisu grozījumus un turpināsim darbu kopā ar jums. Paldies, saka priekšsādātāja. Nu, tālāk došu vēl vienreiz vārdu referents kundzei. Fosters kundz lūdzu pāris komentāru no, man, no, no manas kolēģiem. Mandar Kampa kungs no tautas partijas ļoti pareizi teica, mm, minot, ka problemātisks ir šo pēdējo 20 gadu ieguldījums aviācijas sektorā. Un arī šis vienotās debesis um, nu, ir projekts, un tas nav maz nozīmīgs. Es pati pie tā sastrādājos kā referentu, tam ir jāvirzās uz priekšu. Un visi šie papildus elementi ir devuši savu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Un arī par tīrajām debesīm runājot, runājot par 1,2 miljārdu um, ieguldījumiem tehnoloģijās, un nemaz nerunā tālāk par klīniskai trīs. Tas viss ir vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts izstrādā kapacitāti šai jomā, nevis lai sūdzētos par plānošanas problēmām. Lai nav tā, ka mums ir jāgaida lidmašīna, nezinu, stundām ilgi, piemēram, Londonas lidostā un tam līdzīgi. Mans kolēģis Nilsens no sociālistiem savukārt grib teikt jums lūko. Jums ir taisnība, mēs zinām, ka Parīzes nolīgums pastāv nenoliedzīgi, bet, nu, varbūt tā mazliet bezkaunīgi mm, izturoties. Jūs pieminējat arī jāsē, e, protams, mm, ASV prezidentu, kas ir nolēmis, ka ASV nepiedalīsies visā šajā pasākumā. Nu, bet no pozitīvās skatu puses raugoties, ņemot vērā, ka aviācija un kuģniecība nav daļa no Parīzes, tad mums nevajadzētu jau pašā sākumā izslēgt ASV kā potenciālu dalībnieku globālajā emisiju schēmā, jo tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Es domāju, ka tas tāds pozitīvs sarunu punkts. Es domāju, komisija mums piekritīs. Un turklāt arī nebalstamies te uz kaut kādu vecu pē, veciem pētījumiem, kad runājam par līdzekļu uh, Um, kaut kādu līdzekļu paredzēšanu pētījumiem, tad tās tiešām ir tādas bona fide pētniecības schēmas, eh, kas palīdzēs šais jomās. Tad tas nav tā, ka šie līdzekļi pazūd melnajā caurumā. Paldies par komentāriem eh, no Alde grupas, manam kolēģei Kilenanai kundzei tāpat liels paldies. Nu, diemžēl, par to jau arī tika runāts, to minēja arī zaļie, ka mm, vajadzīgs ir Eiropas risinājums. Mums bija Eiropas risinājums, vai tad ne? Un tagad ir pagājuši desmit gadi, un no tā risinājuma ir palicis čiks, un mūsu labākais risinājums tomēr ir meklēt kādu globālu risinājumu. Nu, tas arī tā, man, tas ir mans uzskats, tā ir um, tā mana doma šai ziņā, un te zaļiem gribu teikt, ka mēs nevaram gaidīt, ka dalībvalsts un uzņēmumi paši tagad sāks darbināt dažādas sistēmas, uh, kas tad daļai attieksies uz iekšējiem reisiem, kaut kas uz ā, pārobežu reisiem, tas būs vienkārši neiespējami. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par kaut kādu vienu schēmu, piedāvāsim cilvēkiem instrumentus, kā to veidot, kā pie tā strādāt. Nu, lūk, tādas pāris komentāri no manas puses. Liels paldies par šo diskusiju, un kā jau teicāt, jā, rītdien būs balsojums, un paldies komisijai arī par komentāriem. Domāju, ka tiešām sadarbība bija konstruktīva, veiksmīga Un līdzīgā kārtā mums vajadzētu turpināt darbu arī tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Merci beaucoup, madame Foy. Es paldies, Fosters kundze. Atgādināšu, ka balsojums notiks rīt no rīta. Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas attiec uz komisijas priekšlikumu par 2009. gada direktīvas pārskatīšanu attiecībā uz atjaunīgo energoresursu veicināšanu. Šis priekšlikums uh, ir saistīts ar eh, līdzīgiem pārskatīšanas priekšlikumiem trešajā enerģijas pakotnē un arī ar saistībām, ko uzņemsies ES Parīzes nolīguma ietvaros. Te ir identificētas attiecīgas rīcības jomas, un tās ir transporta sektora dažādošana, diversifikācija un arī um, oglekļa samazināšana. Un tieši šajā kontekstā um, mēs piedāvājam atzinumu ITRA komitejai uzreiz, tāpēc došu mūsu referentam Eikot kungam, lai viņš šo atzinumu projektu liek priekšā. Lūdzu, Eikot kungs. Liels paldies priekšādātāji. Jā, nu dien. Šis ir viens no svarīgākajiem dokumentiem šai ziemas komisijas pakotnē. Ar to pagājušā gada beigās nāca klajā komisija. Tur ietilpst vairāki svarīgi punkti - pārvaldība, enerģijas un klimata politiku jomā, energoefektivitāte, bet šis punkts, kā jau jūs saprotat, mm, runā par tiesību aktiem attiecībā uz atjaunīgo resursu veicināšanu laikā no 21. līdz 30. gadam. Un šai laika jomā re, atjaunīgie sektori, transporta sektoram kontekstā spēlē lielu lomu, jo mēs zinām, ka transports šobrīd Eiropas Savienībā veidē patērē apmēram 32% enerģijas un atbildīgs par 22% emisiju. Tātad kaut kas šeit ir jādara. Diskusijas ietvaros um, daudz tiek runāts par um, mērķiem atjaunīgiem resursiem um, kopumā. Bija padomas secinājumi, kur bija 27% noteikti līdz 30. gadam Domāju, ka ir tāda vispārēja saprašana, ka šī latiņa ir krietni par zemu. Un uh, vienkārši kaut vēl, lai pastāst, parādīt jums, kāda ir skaita, piemēram, nonāk pienāk pie 20% līdz 20. gadam, mums būs vajadzīgs 5% ikgadējs pieaugums atjaunīgos resursos līdz 20. gadam, un pēc tam, lai nonāktu līdz 27%, 30. gadā būs tikai 1%, 1 pieaugums katru gadu, un tātad mēs zinām, ka atjaunīgie resursi kļūst arvien konkurētspējīgāki. Nu, arī uz cenām raugoties energoresursiem. Komisija ierosina, ka pēc 2020. gada mēs vēl tālāk samazinam ikgadējo palielinājumu no 5% līdz 1%. Nu, nē. Es nedomāju, ka būs daudz, kas to atradīs par tādu loģisku risinājumu. Esam. Nē, šeit parlamentā mēs runāsim par līdz ar to par mēģu palielināšanu. Es arī šajā ziņojumā par to ieminos. Bet, protams, ka galvenokārt tā ir itra atbildība Bet, lai kāds arī nebūtu, ir jau labi, ja arī citas komitejas, nu, kaut kādus savus skaitļus un mērķus piedāvā. Vēl viena diskusija, kas iet ārpus šīs komitejas kompetencē, ir arī jautājums par jā vai nē nacionāliem mērķiem. Mēs zinām, ka padomē bija tāda džentlmeņu vienošanās pārsvarā lai veicinātu Britu piedalīšanos šajā. Viņi vispār neko nevēlēja dzirdēt par atjaunīgiem resursiem, un lai nonāktu pie kompromisa, mēs vienojās par ES mērķiem, nevis nacionāliem mērķiem. Tas bija tā, tāds ES kompromiss starp dalībvalstīm. Nu, labi, viss jau labi starp valstu valdību vadītājiem tā vienoties, bet parlaments, es domāju, tam nepiekritīs, jo tas radīs tikai tālāku neskaidrību, un tad pēc tam tas viss būs jārisina ļoti garām un saras nogurdinošām diskusijām par to, kā notiks pārvaldība, drīzāk jānosaka nacionālajie mērķi. Un tad tiem savukārt ir jāpanāk valstu kustēšanās uz priekšu. Un, piemēram, Nīderlandē vispār nebūtu bijusi vienošanās par enerģiju, ja nebūtu bijuši nacionālie mērķi, ko mm, noteica ES. Tāpēc es domāju, ka šādā veidā šo procesu garumā nevajag, ir vajadzīgs nacionāli, ir vajadzīgi nacionālajie mērķi, tāpēc drīzāk, visdrīzāk padomē arī tādas diskusijas notiks vēlāk. Nu, lūk, tie tie galvenie diskusija punkti atjaunīgo energoresursu direktīvā, bet, protams, ir vēl arī vesels atsevišķi kabals um, nu, šeit debatēs par transporta sektoru konkrēti, un te no ātri pāriem pie diskusijām, kas, uh, nu, pazīstams ar nosaukumu kā biodegviela. Pirmām kārtām tas, ko ierosina komisija, attiecas uz zemi, attiecas uz, uh, uz zemi bāzētām biodegvielām, uz pirmo paudzi šai jomā. Ir šis 7% mērķis, jeb griezti, kas tiks pamazām samazināti, nonāks līdz 3,8% 30. gadā. Esmu pārliecināts, ka par to diskusijas arī vēl noteikti notiks. Es šajā gadījumā tomēr nolēmu šos griestus nemainīt. Tātad pat paliku par 3,8%. Es zinu, kas vēlas pilnībā atteikties no šiem eh, uz, mm, uz kultūram balstītajām biodegvielām. Te ir pat dzirdēts savukārt arī citādāk viedokļi par to, ka vajadzētu palielināt šo procentu. Tātad viedokļi tiešām ir visraibākie un visdažādākie šai jomā. Kāpēc es paliku pie šiem 3,8%? Tas tāpēc, ka komisija acīm redzot bija kaut kāds pamatojums un formula, kā viņi pie šī skaitļa nonāca. Bet kas man nepatīk pie šī skaitļa, ir tas, ka mēs nonākam pie tādām diskusijām vai šīs um, kultūru biodegvielas ir labas vai sliktas, un tāds melns vai balts tikai. Tā tas gluži nav, un es domāju, ka ir jābūt attiecīgiem kritērijiem, spēcīgiem kritērijiem, kas tiek izmantot šādas kvalitātes identificēšanā, un tad tie var mums palīdzēt tālākā diskusijā par to, kas ir labas biodegvielas un kas nav tik labas biodegvielas. Tāpēc eh, šī diskusija atkal ir jā, jāpārāda, jā, jāiekļaut tālāk netiešās zemes izmantošanas maiņas eh, direktīvā. Uh, Bet, nu, būsim godīgi paši pret sevi. Mēs taču zinām, ka pirmās paaudzes kultūra biodegvielas un biodīzeļi faktiski nedarbojas nemaz tik labi un nereti negatīvi ietekmē arī kopēju siltumnīca efektu gāžu e, ietekmi. Nu, piemēram, šī palmu eļļa, viens liels piemērs parlaments plenārsēdē pirms diviem mēnešiem teica, ka viņi vēlas pilnībā atteikties no palmu eļļas e, kā biodīzeļa ražošanas sastāvdaļas. Bet tā kā ir ļoti grūti pateikt ne tikai vienam konkrētam šādam eh, vielas tipam, es domāju, ka labāk būtu, ja būtu mums konkrēti labi kriteriji un tad mēs arī varētu redzēt, tad mēs arī piedzīvotu to, ka šie sliktie elementi no sistēmas tiktu izslēgti. Un tad mēs tālāk varētu šajā netiešā zemes izmantošanas maiņas direktīvā attiecīgi to visu paredzēt un pārliecināties, ka, piemēram, palmu eļa vairs netiek izmantot šādu ilgspējīgu faktoru īstenošanā. Un tā vietā mēs radītu telpu jauniem, labākiem, eh, labākām kultūrām, labākiem elementiem, jo 3,8% šai gadījumā nu, ir ļoti neliels. Uh, rādītājs un drīzāk varētu nu, izskaust vispār šādu veidu pirmās paudzes diētvēlēs. Bet es domāju, ja mēs būtu elastīgāki, ja mums būtu kritēriji, tad mēs panonāktu pie tā mērķa, ko vēlamies sasniegt. Tātad, nu, es varētu te stundām ilgi runāt, bet, nu, to tomēr nedrīkšu vienkārši runāšu mazliet ātrāk par mm, zemes šo izmantošanas maiņas direktīvu mēs varam panākt to, ka tieši šīs sliktās uh, vielas tiek izslēgtas, savukārt bioetanols ir tikai 20% pirmajā paudzē, un pozitīvās, piemēram, eh, šādas vielas eh, tiktu veicināts. Es domāju, tas būtu atbilstīgs priekšlikums. Tālāk pārējiem pie attīstītajiem biodegvielām. Tātad tas ir uz atkritumiem eh, balst, pa, balstīta fosilā degviela un atjaunīgiem resursiem balstīta degviela. Tātad, uh, 6,8 šis nākamais līmenis. Komisija vēl tālāk šo situāciju sa, sa, sarežģīja, palie, ie, iekļaut šeit tādu apakšnodaļu, bet tagad mēs, mēs no tās atsakāmies, sakot, ka jābūt atbilstīgai konkurencei, kas cenšas iet uz šiem 6,8%. Un referents šajā gadījumā arī strādā pie priekškama, lai pārliecinos, ka. Kon Konkurence starp elektrību, atjaunīgiem resursiem un advancētajām, attīstītajām biodegvielām ir godīga. Kas attiec uz fosiliem degvielām, kas pamatojas uz atkritumiem, es nedomāju, ka esam vēl gatavi, jau gatavi šādu ideju veicināt, ņemot vērā aprits ekonomiku, kur uz atkritumiem balstīti produkti, e, tad tiek iekļauti dažādi veidi piemērojumos. Un ja mēs tagad tieši izmantojam viņu izmantošanu, e, fosilo degvielu gadījumā, tad tā būtu virzīšanās pārāk strauja. Mēs drīzāk gribētu prasīt, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu, ar formulētu priekšlikumu kaut kad vēlāk par fosilām degvielām no atkritumiem. Tālāk mm, vajadzētu kritēriju netiešajām emisijām. Arī tas ir svarīgi, jo, protams, ka mums do, būs diskusijas par to, kas vispār ir šīs attīstītās biodegvielas. Visi vēlas būt kaut kā piedalīties šajā procesā, jo šobrīd tas tiek stimulēts. Tāpat laikā, nu, lūk, šīm kultūra bazētajām biodegvielām punktu pie, nu, pielikts netiek. Bet es domāju, mums jābūt piesardzīgiem, jo ir arī dažādi cita veida. Uh, Um, pielietojumi, arī ārpus enerģētikas jomas, kur ir diezgan liela rūpnieciska spēlētāja uh, ieinteresēta. Un ir tādi, kas saka, lūk, tagad tie, kas tās vielas, kas uzskatīts par advancētajām biodegvielām, tiek izmantots, piemēram, ķimikālija rūpniecībā. Un ko viņi piedzīvo? Viņi piedzīvo, ka šāda veida veicināšanas pasākumu rezultātā viņu pielietojums savukārt tiek iesaistīts šajās biodegvielu diskusijās, un viņi kā rūpnieciskie pielietotāji ir spiesti izmantot cita veida degvielu degvielas, nu, piemēram, balmeļu. Lūk, te nav nu atkal pie tās atgriežamies. Tad nekas nav par brīvu. Mums jābūt piesardzīgiem, jāskatās arī, lai advancētās, ja attīstītās biodegvielas netiek viennozīmīgi veicinātas, eh, tādā veidā izspiežot šo vielu pielietojumu citur. Arī šeit vajadzīgi ilgspējīgi kriteriji. Noslēgumā gribēju runāt par aviāciju. Komisija šeit ir um, izstrādājusi vairākus multiplikātors, manuprāt, tas nav pareizais veids, kā virzīties uz priekšu, bet es domāju, ka ja nu ir viens sektors, kur biodegvielas un attīstītās biodegvielas varētu attīstīties, tad, protams, tas ir tieši aviācijā. Mēs visi ļoti labi zinām, cik ārkārtīgi grūti šeit nonākt pie kaut kādām alternatīvām, un tāpēc referents ierosina aviāciju konkrēti iekļaut šajā 6,8% rādītājā un mērķī Tā lai tad ir tā, ka transportā, kur ir konkurence starp dažādiem jautājumiem, dažādiem degvielām, biodegvielas un atjaunīgiem resursiem, elektrību un tā tālāk, tad aviācijas gadījumā te investori jau no paša sākuma skaidri zina, ka šeit ir jātīsta eh, attīstītās biodegvielas. Nu, tāda, eh, tāda ir tā virzība, tāda tā schēma, pamatojumu šim kopējam priekšlikumam. Tas nedaudz tomēr maina komisijas priekšlikumu, bet, manuprāt, tajā labākajā virzienā. Nu, gaidīšu kolēģi reakciju. Paldies, Eikhauta kungs. Jā, protams, ir ļoti interesanti jūsos klausīties, bet mums, protams, ir jāskatās arī pulksteni. Grazie. La, siamo nella fase iniziale. Paldies. Nu, šīs ir tikai diskusijas eh, aizsākuma fāze, un esmu nedaudz samulsis eh, pēc eh, kolēģa prezentācijas. Viņš iezīmēja ļoti daudz problēmu un tēmu, kas ir saistīts ar transporta jomu. Ir komentāri, kuriem es uzreiz varētu piekrist. Bet, ja mēs runājam par jauno mērķi 27%, Eh, kas ir Eiropas Savienības mērķis, bet nav šo te mērķu nacionālā līmenī, nu tad gan ierodas jautājums, kā tad tas tā var būt. Jautājums, cik daudz valstu tad uh, panāks atbilstību un cik dalība valstis vienkārši uh, izmantos to, ka citas valstis straujāk virzās priekšu un vienkārši nepildīs šos mērķus. Un tāpēc es domāju, ka būtu ļoti svarīgi pie tā strādāt ne tikai transporta komitejā, bet arī citās komitejās, jo te mēs nerunājām par 40% mērķi, kas tiek izvirzīts atjaunīgajām enerģijām, eh, bet svarīgi, lai mērķis būtu ilgspējīgs, ilgspējīgs laikā un lai eh, enerģijas kokteilī, attiecīgi tas ieņemtu savu vietu. Ļoti svarīgi ir, lai viss nozaris iesaistītos un palīdzētu kopā panākt mērķi. Ilgspējība nav nekāds retorisks jēdziens, jābūt realistiem. Un, kas attiec uz transporta sektoru, tad tiek debatēts par to, uh, vai e, izvirzītie mērķi var tikt sasniegt, jo iepriekšējo mērķi mēs nesasniedzām, un, un, un tagad tas ir kaut kur pazudis. Tā kā es nedomāju, ka 10% mērķis transporta jomā būtu vienkārši jāaizmirst. Nu, skatīsimies, kā tālāk virzīsies darbs pie šī priekšlikuma un kāda tad būs, kāds būs transporta sektora pienesums. E, nu, kā transporta komiteja mēs pilnīgi varam piekrist arī tam, ko jūs sacījāt par biodegvielām. Referents ļoti e, detalizēti izklāstīja šos te apakmēr, apakšmērķus, e, Un visi šie jautājumi, ko referents izvirzīja par eh, mērķiem, par līdzekļiem, kā šos mērķus sasniegt, par to, kā pāriet no pirmās paudzes degvielām uz otrās paudzes degvielām, tas viss ir atklāts. Mm, tie ir atklāti jautājumi, un mēs šeit esam saņēmuši dažādas signālus un informāciju gan no eh, ķīmijas rūpniecības, gan no pārtiks nozares mm, Un, e, ja mēs e, palūkojamies, piemēram, uz lobarības ražošanas nozari, e, tur ir ārkārtīgi daudz, teiksim, pārkāpumu un, teiksim, nepareizas izmantošanas. Un, jā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka augu izcelsmes uh, produktu audzēšana un novirzīšana uh, degvielas uh, ieguvēji var ļoti negatīvi ietekmēt pārtiks un lobrības līdzsvaru. Tāpēc ir jāskatās, kas tad īsti ietilp šajās otrie, un no kā tad sastāvē šīs otrās paudzes degvielas, kā, tā, kā tās tiks iegūtas, izmantojot kādus līdzekļus. Uh, un kā uh, būs iespējams kompensēt iztrūkumus piegādēs. Un kā šajā visā situācijā uzvedīsies uh, fosilās degvielas, kāda būs to loma, neaizmirstot, ka mēs galu galā vēlamies kaut kādu tālākā nākotnē no tām atteikties. Un ņemot vērā arī uh, zememisī mobilitātes failu, uh, arī šajā kontekstā mm, ir svarīgi, lai mēs virzītos no pirmās paudzes uz otrās paudzes degvielām, bet ir jābūt pakāpeniskai, loģiskai pārējai, lai mēs pirms varētu atbildēt uz nozaru uzdotajiem jautājumiem, un esmu gatavs, protams, sadarboties šajā darbā. Paldies! Es gribētu lūgt nākamos runātājus būt lakoniskiem, jo mums ir arī eh, jāuzklaus komisāra pēc kāda brīža. Lūdzu, mēģiniet eh, tad apkopot labāk eh, savus priekšlikumus. Nākamais runātājs. Paldies, paldies. Es būšu ļoti lakoniska un jāsaka, ka Mums ļoti daudzi referenta piedāvātie kompromisi ir paprātam, un jāsaka, ka šim uh, dokumentam, prūs, protams, ietekme uz reālo dzīvi, un Ilde Franca, Francijā, Parīzes reģionā, nu, tur ir ārkārtīgi augsts uh, piesārņojuma līmenis, un tagad uh, tam vēl visam ir pievienojas milzīgs karstums, Un eh, tādēļ arī, piemēram, vecākiem cilvēkiem un bērniem ir jāpaliek tādā laikā mājās un eh, ir jāpūp pēc iespējas mazāk ārā gaisa. Mēs gribam. Uh, arī īstenot Parīzes nolīgumu, ko pārakstījām pagājuši gadu, un tādēļ ir jāsāk rīkoties jau šodien, nevis rītdien. Runājot par dažādiem parametriem un kritērijiem, protams, tiem ir jāpievērš uzmanība ļoti rūpīgi un ja mēs uh, būsim pārāk ierobežojoši, tas, protams, eh, varētu būt arī tā demīve, demotivējoši. Mēs nerunājam tikai par degvielu, mēs runājam arī par šo energo kokteili, par to, kādus atjaunīgos eh, energoavotus izmantot. Un, protams, uz to visu ir jāraugās tādā globālā eh, veidā un jāsadarbojas ar mūsu kolēģiem gan komisijā, gan ar kolēģiem NV komitejā un arī citās. Un es, protams, nerunāšu vairāk ilgāk, lai pārējie kolēģi arī varētu izteikties. Paldies, kolēģi, un tagad uh, došu vārdu e, Demēsmākar kungam EKR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju, protams, sākumā pateikties referentam par veikto darbu un es arī, protams, gribu um, sniegt savu ieguldījumu, lai izveidotu tādu spēcīgu atzinumu. Un 94% no transporta sektora tiek darbināta ar degvielu, kas iegūta no naftas. Un tas nozīmē, ka 2020. gada mērķu transporta eh, jomā nevarēsim sasniegt. Un eh, es seg emisiju daudzums transporta jomā ir 22%. Tas nozīmē, ka ir eh, vēl ārkārtīgi daudz darījumā, darāmā. Atjaunīgais energoavotu princips ir ļoti svarīgs gan, lai pāriet uz jauniem energoavotiem, lai paveiktu šādu transformāciju, gan arī, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņu sekām. Protams, eh, tas var radīt arī dzīnuli darba vietu radīšanai un arī energoapgādes drošību uzlabot. Un Eikhauta kungs ir zaļo grupas deputāts, viņš ir tāds eh, ļoti aktīvs un motivēts, viņa šī zaļā pieeja ir, protams, arī tāda pārliecība, bet man šķiet, ka savās ambīcijās šad un tad viņš tomēr iet par tālu. Ir, eh, protams, arī ļoti daudzi labi priekšlikumi šeit uzskaitīti - biodēgviela, atjaun, no atjaunīgiem energoavotiem e, iegūta elektrība, bet es gribēju. Um, pateikt, ka mana politiskā grupa uzskata, ka līdz 2030. gadam mēs varētu sasniegt 27% kvotu atjaunīgo energoavotu izmantojumam. Bet dalību valstīm, protams, ir jā jāatstāja arī pietiekam daudz elastības, un tām ir pašām jālem par šo energo sajaukumu, energo kokteili. Un 45% un šie, šīs saistošās kvotas dalību valstīm, tas tomēr mūsu politiskajai grupai nav pats tuvākais priekšlikums. Tāpat arī eh, šī doma par eh, saistībām ņemot vērā tādus ļoti attīstītus, eh, attīstītus degvielas veidus arī aviācijas sektorā. Tas ir visai sarežģīts jautājums, un tāpat jau aviācijas jomā ir ļoti daudz ierobežojumu, ņemot vērā tehnoloģijas un likumdošanu. Un, protams, ja mēs runājam par pilsoņiem, viņiem uh, aviācijas sektors ļoti svarīgs, tas ir svarīgs ekonomiskais dzinums, un tādēļ nevajag to vēl papildus apgrūtināt. Un, ja mēs runājam. Par izēvielām arī melasi uh, ko ļoti daudz izmanto pārtiks ražošanā, kā arī citas izēvielas. vielas Man šķiet, ja tas tiks izmantots biodegvielas ražošanai, mēs noteikti raidīsim pilnīgi atžgānu signālu uh, nozarei. Es uh, iesniegšu arī grozījumus un, protams, uh, uh gaidu arī turpmāko sadarbību ar nepacietību. Paldies! Paldies, Demesmākera kungs! Radoš kungs tagad tāda vārdā. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsēdētāji. Enerģētikas politika ir viena no vissvarīgākajām politikām Eiropas Savienībā, un vērtējot eh, šos priekšlikumus, nu, eh, mums nav daudz iemeslu priecāties, jo eh, ļoti daudz ir neatbildētu jautājumu gan attiecībā uz pašu direktīvu, gan transporta komitejas viedokli. Un kā kolēģis atzīmēja, uh, 27% eh, mērķis atjaunīgajām enerģijām līdz 2030. gadam ir eh, nu, pārāk uh, eh, netālējošs. Gal galā jāatceras, ka nozares uh, vērtība ir pāri par 100 miljārdiem eiro, un tāpēc uh, prasīt vairāk investīciju šajā jomā ir svarīgi. Un es domāju, ka nav šaubu, uh, Eh, ka Eiropa var sasniegt šo mērķu un iet tālāk. Bet mērķis, protams, ka nevarēs sasniegt, ja tie nebūs tādā vai citādā veidā saistoši dalību valstīm. Un mēs gan tad dzirdējām arguments, ka tas būtu pretstatā uh, subsidiaritātes principam, bet nu tad jautājums, kāpēc eh, tad, nu, uh, komisija to ievēro šajā priekšlikumā, savukārt citos tas tā nemaz nav. Popri, politikā ir jābūt noteiktībai, un mūsu Aldis komanda e, pieņems tādu vispārēju nostāju, jo šie ir vispārīgi raksturi jautājumi, kas attiec uz specifiskiem jautājumiem, kā transporta politika, e, tad jautājums par to, vai izvirzītie mērķi ir sasniedzami, vai 6,8% atjaunīgo energo uh, avotu eh, var eh, tātad eh, aizstāt pilnībā ar otrās paaudzes degvielām. Nu, un jautājums ir, vai atkal nesakos kaut kāda pārprogrammēšana ik pēc pāris gadiem, un vai komisija nesāks identificēt jaunas degvielu paaudzes, pirmo, otro, trešo, ceturto, un cik tas viss maksās. Ja tas būs jārealizē uh, transporta nozarei. Uh, mērķis, protams, ir laba lieta, bet ir jāatbild uz jautājumiem, cik tad izmaksās izvirzīto mērķu sasniegšanu. Un visbeidzot, elektrības izmantu, elektroenerģijas iegūš, iegūšana no atjaunīgiem energoresursiem um, ir mazāk strīdīgs jautājums kā biodegvielu izmantošana. Un viens no maniem grozījumiem, ko iesniegšu Aldas vārdā, es uh, tajā tieši uzsvēršu uh, šo faktu, uh, ka ir nepieciešams pēc iespējas vairāk izmantot elektrību. Paldies, Rādošs kungs. Mums patiešām vairs nav daudz laika. Un es gribētu arī eh, šīs eh, diskusijas beigt laikā, lai eh, varētu uzsākt laicīgi tās arī ar mūsu komisāru, kas jau ir ieradusies. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Basi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Bas, par uh, tavu ļoti labi pabeigto, da paveikto darbu. Es gribētu atgādināt, ka mums ir jārīkojas tādā veidā, lai visas mūsu rūpniecības nozars varētu sadarboties, ņemot vērā aprites ekonomikas principus, lai mēs varētu panākt reālus risinājumus nu, lai mēs nodalītu to, kas ir neglābjami atkritumi un kas ir izmantojams otrais un izmantojams citviet. Un ir arī jādomā par to, ko mēs gribam sasniegt īstermiņā, ko ilgtermiņā, un kā tas saskan ar investīciju pieejamību. Arī tas viss var ietekmēt to, kādas mums veidojas attiecības ar mūsu finansēšanas, valsts atbalsta politikām, un tas viss sasaucas un ietekmēs to, kas notiks enerģētikas sektorā nākotnē. Paldies! Paldies, Kirlinēns kundze. Tagad vienu minūtu Jālis Centras kundze. Gracias, eh, presidenta. Sí, rapidamente agradecerle al señor Bār. Liels paldies. Es vispirms vēlētos pateikties Bāskungam par ziņojumu un par viņa lielo e, ieinteresētību un centieniem radīt tādu līdzsvarotu ziņojumu. Eh, nu, lieki teikt, ka mēs eh, nevēlamies veicināt biodegvielu attīstību tikai eh, pašas veicināšanas dēļ. Tas būtu neprātīgi. Mums tiešām ir jākoncentrējas uz uh, svarīgākajām jomām, protams, pirmkārt uz to, ka ir jāmaina infrastruktūra. Mēs šobrīd nebūtu vēl neesam tam gatavi. Un faktiski eh, šobrīd ir tāds īstermiņa priekšlikums par nepieciešamu nomainīt eh, mūsu automašīnu eh, parku, tā teikt, bet dažādās reģionos ir nepieciešami dažādi atšķirīgi risinājumi. Piemēram, uh, lielās pilsētās ir jāizmanto citi e, risinājumi, tur var izmantot vairāk elektrotransportu, tāpat laikā nodrošinot vienkāršas, viegli pieejamas uzlādes iespējas. Un mums ir e, vispirms jāstrādā pie infrastruktūras, kā Krāmerkungam vārds. Jā, Paldies, eh, runājot eh, par šiem te augu izcelsmes degvielām un otro uh, paudzi. Nu, uh, ar to mums, protams, būtu jānodarbojas. Un par ko es te gribēju runāt? Es te gribēju pateikt kaut ko pozitīvu. Berlīnē 2000. gadā tika pieņemts likums par atjaunīgām enerģijām, un šobrīd uh, tās ir sasniegušas 4%. Nu, tā tad tās optimistiskās prognozes, ka desmit gados mēs varam panākt desmit procentus, nu, tas jau būtu ļoti labi. Bet eh, tāpat uh, laikā uh, atjaunīgo enerģiju izmantošana rada tik daudz jaunu darba vietu, ka nu pat jau valdība saka, ka Eh, tas viss iet eh, tik ļoti ātri un pārējot no atomenerģijas uz eh, ogļu enerģiju, tad viņi uzskata, ka jāsāk jau spiest uz bremzēm. Potenciāls, protams, ir milzīgs. Un, ja dalība valstis to vēlas, var eh, braukt uz Vāciju un pamācīties, kā mēs no 4% esam panākuši tādus rezultātus, kā ir, un visi ir ieguvēji, un tā arī var virzīties priekšu. Izabela Tēkundze, eh, paldies, eh, sveicināti komisārs kundze, man ir daži komentāri. Šī ir e, tāda duāla politika, domājot par to, ko mēs varam izdarīt, e, piemēram, pārējot, e, pārnesot kravu pārvadājumus no autotransporta uz dzelzceļu. Jūs šodien prezentēsiet ceļu pakotni un jārunā mums par ceļu transportu pastāv šis te biodegvielu jautājums un atjaunīgo enerģiju jautājums kopumā. Biodegvielas eh, faktiski nav bijušas atbilstošs eh, risinājums, jo ja kādam vārdam priekšā pieliekam priedēkli bio, tas nebūtu nenozīmē, ka tas eh, tiešām nāk par labu vidēji. Uh, Jo, ja jūs, piemēram, gribat transportēt biomasu, tad atkal jāizmanto smagais autotransports, kas atkal ietekmēs vidi negatīvā veidā. Paldies, Demontas kundze. Tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu, runājiet lakoniski. Jā, paldies. Mēs eh, ļoti saprotam, ka šis jautājums ir daudzus interesējis un direktīvas pārskatīšana ir domāta, lai dalību valstīm būtu eh, labāki noteikumi izmantot biodegvielas potenciālu un par 27% izmantot atjaunīgos energoavotus. Un tam ir paredzēti vairāki pasākumi, tajā skaitā arī saistības piedāvāt tirgu vairāk atjaunīgo uh, degvielu, no atjaunīgiem energoavotiem ražotu degvielu, ņemot vērā arī īpaši attīstītas otrās paudzes biodegvielas. Tagad daži komentāri par eh, ziņojumu uzmetumu. Ņemot vērā mm, nospraustos mērķus, Un uh, referenta piedāvājums uh, sasaucas ar uh, to mērķi, kas ir piedāvāts uh, pārvaldības ziņojuma, un ITRE komitejas uh, priekšlikums arī ir līdzīgs, un uh, iepriekšējās rezolūcijas uh, šāds skaitlis ir ticis atbalstīts. Komisija ļoti uzmanīgi seko atjaunīgo energoavotu diskusijām, un jāsaka, uh, ka izvirzot pārāk striktus ilgspējas kritērijus, mēs varētu, protams, arī dalību valstīm apgrūtināt šo mērķu sasniegšanu. Protams, jādomā arī par biodegvielas izmantošanu. Priekšlikumā ir tāda pieeja, kas nozīmē arī uh, ilgspējas ietvarā iekļaut uh, atjaunīgo energoavotu radītās emisijas, un šīs diskusijas jau ir norisinājušās iepriekš, ņemot vērā arī sarunas par ILOC direktīvu. Komisija ir noraizējusies, ka, lai gan netiešās emisijas ir ļoti svarīgas, Un ir jāņem vērā, bet ja, piemēram, um, zemes um, izmantošanas uh, mājas faktori šeit tiks uh, izmantot, piemēram, LULUCF, uh, tam varētu būt neparedzama rezultāta. Un jāsaka, arī zinātne daudzās jomās vēl nav pietiekami labus variantus izstrādājusi. Ja mēs runājam par šiem netiešajiem faktoriem, tas varētu Eh, arī tādas uz uh, tradicionālām kultūrām balstītas uh, degvielas izmantošanu ierobežot un uh, nevarētu par uh, 70% samazināt emisijas, kā tas ir pieredzēts, paredzēts. Paldies! Tas viss no manas puses. Paldies komisijai. Tagad viena minūte, viena minūte referentam, lai izdarītu secinājumu. Seikhaut kungs, lūdzu, jā, lakoniski. Es jau pietiekami ilgi runāju pirmoreiz šodien uzstājoties. Es patiešām ar nepacietību gaidu nākamo sēdi kopā ar ēnu referentiem. Es redzu, ka daudziem bija līdzīga rakstura bažas. Es saprotu, ka mēs par to runāsim, un ja mēs runājam arī par. Uh, netiešajām emisijām, tās arī ir jāiekļauj aptvērumā. Uh, Un visu beidzot, atsaucoties uz komisijas teikto, komisija teica, ka zinātne vēl nav uh, nogājusi tik tālu. Nu, tas ir ļoti interesanti, bet uh, Kad tad jūs izlēmsiet, cik tālu ir pavarzījusies zinātne? Nu, tas izklausās pēc klimata skeptiķu retorikas. Es domāju, ka šāda veida argumenti nav patiešām pamatoti. Zinātne vienmēr attīstīsies, vienmēr ir attīstījusies, tādēļ mums nevajadzētu šeit izmantot tāda veida iegānstus. Paldies! Paldies, Eikhaut kungs, un es gribēju atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. jūnija pusdienas laikam. Tagad uh, pāriesim pie nākamā darba kārtības punktu, kuru visi gaida ar nepacietību. Tā būs viedokļa apmaiņa ar mūsu komisārs kundze. Laipni lūgti mūsu komitejā. Jūs esat ieradusies, mēs esam ārkārtīgi priecīgi jūs šeit redzēt. Un šodien mums būs diskusijas par uh, šo slaveno mobilitātes pakotni. Tika izstrādāti vairāki dokumenti, runājot par likumdošanas priekšlikumiem, par to, kā uzlabot uh, eh, ceļu transporta tirgu, ievērojot vides uh, normas, uzlabojot darba ņēmēju uh, darba apstākļus, eh, protams, ņemot vērā arī digitalizāciju, un mums patiešām ir liels prieks jūs šeit redzēt. Tagad komisāras kundze došu jums vārdus kādam desmit minūtēm. 15 minūtes. Labi. Un tad būs tāda kā pingponga bumbiņas metode koordinatoriem katram par četrām minūtēm, lai uh, uh, iesaistītos diskusijās ar komisārs kundzi, un pēc tam pārējie deputāti uh, varēs uh, uzdot jautājumus divu minūšu garumā. Paldies, ka esat ieradusies, komisārs kundze. Uh, Un mēs ļoti uzmanīgi klausīsimies jūsu vārdos. Es ceru, ka koordinatori uzdos ļoti labus uh, jautājumus. Komisārs Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Paldies, Karima. Dargie deputāti, dargie draugi. Patiešām Eh, ir, man ir ļoti liels prieks, ka šodien varēju šeit ierasties, un man ir arī eh, liels gandarījums, ka varu ar jums eh, tikties aci pret aci, it sevišķi pēc tam, kad 31. maijā tika dota svētība uh, zaļā gaisma mobilitātes pakotnēm, kā jau minēju jūs priekšsēdētāji, tā ir visai apjomīga. Uh, Bet eh, pirms pievērsties pakotnē detalizētā veidā, es eh, gribētu arī veikt tādu nelielu pārskatu, pastāstot eh, par dažiem punktiem, kas šķiet ļoti svarīgi, lai varētu labāk izprast pakotnē iekļautos priekšlikumus. Pirmkārtām runājot par politisko kontekstu. Jau kopš sasaukuma laika sākuma komisija vienmēr ir uh, tā ļoti uh, pamatīgi uzsvērus, ka tā atbalsta tālāku vienotā tirgus integrāciju. Un, protams, arī transporta tirgus ir ļoti svarīgs, lai eh, vienotais tirgus būtu godīgāks un integrētāks pēc sava veidola. Uh, Ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, to iegrožošanu, energoefektivitāti un neatkarīgumu energoavotu jomā, tie ir jautājumi, kas joprojām nav zaudējuši savu aktualitāti. Un transports ir viens no galvenajiem CO2 ražotājiem un emitentiem. Protams, mēs varam runāt arī par cita veida emisijām. Uh, Tādēļ mēs esam uzņēmušies saistības pret to cīnīties, samazinot emisijas, lai varētu to darīt efektīvāk, sasniedzot 60% samazinājumu līdz 2050. gadam un cerot sasniegt eh, vēl tālākā nākotnē nulles emisiju līmeni. Un jārunā arī par digitālo tirgu un digitālo darba kārtību. Protams, mūsu rīcībā tagad ir daudz vairāk uh, tehnoloģiju, ko ir iespējams izmantot arī transporta nozarē. Mēs varam izmantot digitālos instrumentus, lai panāktu arī citus nopietnus mērķus, runājot gan par efektivitāti, gan arī par uh, savienojamību kā vienu no galvenajiem uh, šādiem virzošajiem elementiem. Mēs uh, ar mobilitātes pakotni un arī ar citiem priekšlikumiem vienmēr esam uh, mēģinājuši sasniegt šādus mērķus. Es domāju, ka šie ievadvārdi ir nepieciešami, lai labāk varētu saprast arī uh, to, kādā kontekstā tika radīta pak šī pakotne. Mums uh, pagāja gandrīz divi gadi, lai sagatavotu pakotni. Jūs bijat ļoti pacietīgi, jūs, protams, vēlējāties, lai lietu gaita tiktu pātrināta, bet mums bija daudz konferenču, darba grupu, um, semināru, kuros varējām uzklausīt visas ieinteresētās puses, visas iesaistītās puses, uh, un es domāju, ka šī procedūra uh, mūsu pakotnē nāca tikai par labu, un galu galā tika radīts tāds ļoti uh, līdzsvarots priekšlikums, kas mūsu acīs ir nu dien īstenojams, un ko var atbalstīt visi spēlētāji, un kas būs arī liels solis uz priekšu, lai panāktu mūsu nospraustos mērķus, kam ir arī politiska daba. Tagad uh, pēc uh, ievadu vārdiem ķeršos vērsim pie ragiem un runāšu par tiem jautājumiem, uh, par kuriem esam viens prātis ar jums, un, protams, es saprotu, ka jūs man vēl uzdosiet daudz jautājumu. Sākšu ar pirmo punktu uh, - godīga un konkurētspējīga mobilitāte. Uh, Pēc savas labākās pārliecības varu teikt, ka pašreizējā situācija nav tā izdevīgākā. Tas, kas vērojams tirgu tagad, nav pieņemami. Valstis nesako pietiekami labi visām normām, akī komunitēri netiek pietiekami labi transponēts un joprojām valda arī tāda zināmā nenoteiktība, ir augsts cenu līmenis un arī sociālie um, jautājumi nav pietiekami labi atrisināti, ņemot vērā kaut vai arī uh, šoferu dzīves apstāk, uh, darba apstākļus. Un tas nav uh, mūsu vienotā tirgus tēla cienīgi. Mēs gribam uz šiem pārbaudījumiem reaģēt ar tādiem patiesi eiropeiskiem risinājumiem. Cerams, jūs atzīsiet nepieciešamību atrast tādu Eiropas līmeņa risinājumu. Un, protams, tas viss nevar būt eh, tik universāls, lai pietiekam labā veidā darētu pilnīgi visām dalību valstīm, bet mēs gribam atrast vislabāko iespējamo risinājumu mūsu vienotajam transporta tirgumu. Ja mēs runājam par transporta uzņēmumiem, tiem ir, protams, eh, jātiek legāli reģistrētiem tajās dalību valstīs, kur notiek uh, lielākais aktivitāšu vairākums. Dalību valstu iestādēm ir aktīvāk jācīnās pret uh, pārkāpumiem un uh, nodokļu krāpniecību. Mēs uh, to ņēmām vērā, mēs vēlējāmies, lai visi šie elementi tiktu iekļauti jaunajā priekšlikumā. Uh, Ja mēs runājam par konkurenci un godīgumu, ir jārunā arī par kabotāžu. Un uh, pagaidām spēkā esošās normas ir pārāk sarežģītas. Visas dalība valstis mums uh, piekrita, jo kabotāžas normas uh, patiešām nav pat reāli īstenojams to pašreizējā. Uh, izskatā un ir arī grūti nodrošināt pietiekam labu kontroli. Komisija eh, vēlējās to visu vienkāršot, piedāvājot piecu dienu limitu, eh, ņemot vērā arī eh, dažādu aktivitāšu skaitu un piecu dienu laikā, tad nebūs, netiks runāts ne par tirgus atvēršanu, ne par tirgus aizvēršanu, jo mēs nevēlamies to skatīt no tāda redzes lēņķa, bet vienkārši domājot par eh, normu vienkāršošanu un īstenojamību. Tas uh, bija mūsu galvenais dzinums strādājot pie šī priekšlikuma kabotāžas jomā, un es ceru, ka uh, visas dalību valstis to uzskatīs par gana labu esam. Un dalību valstu instancēm līdz ar to būs vienkāršāk veikt kontroles un arī būs vienkāršāk cīnīties pret nelegālu kabotāžu. Ja mēs runājam par uh, nosūtīto darbinieku direktīvu komisija allaž ir apgalvojusi, ka šiem noteikumiem ir tāpat jātiec uz transporta sektoru. Uh, Eh, tas, ka darbinieki ir ārkārtīgi mobili, nenozīmē to, ka viņiem vajadzētu ciest vai vajadzētu tikt izslēgtiem no ES likumdošanas. Protams, ir jādomā par noteikumiem, kas atbilst tieši šai konkrētajai nozarei, transportam. Mēs piedāvājam samazināt administratīvo slogu transporta jomā un jāsaka, ka bieži vien uh, ir tāda disprapor ir disproporcionāls un pārāk smags norma kopums. Otram kārtām ir jāparūpējas par efektīvākiem instrumentiem sektorā, runājot par digitāliem tahogrāfiem, uh, digitālu pasākumu izmantošanu uh, citās jomās un uh, Es eh, piedāvātu arī vienkāršošanu, procedūru vienkāršošanu un trešām kārtām radīt minimālu slieksni, izmanto, runājot par dalību valstu minimālajām algām. Uh, Nosūtīto darbinieku direktīvā nav skaidri atrunāts, kā īstenot proporcionalitātes principu, bet mēs uzskatām, ka atalgojuma likumdošanai ir jātiecas uz tiem šoferiem, eh, kas strādā attiecīgajā dalība valstī vismaz trīs dienas mēnesī. Daudzi apstrīd šo priekšlikumu, bet es gribu teikt, ka ja vecajā priekšlikumā ir tikai nulle. Šis, ja mēs no nulles pārējām uz trim dienām, un mums ir ļoti labs pamatojums, kādēļ tas ir nepieciešams. Tas jau ir solis uz priekšu. Komisija tāpat piedāvā uh, risinēt eh, tādu nepieņemamu eh, sociālu praksi, proti tā saukto šoferu klejotāju uh, izmantošana, lai šoferi varētu atgriezties mājās vismaz uz trim nedēļām secīgi. Un ja viņi uh, ir citā Eiropas Savienības dalība valstī, ja viņi nav savās mājās, tad viņiem ir jāpiedāvā arī normāla nakts mītne ārpus. Uh, mašīnas kabīnes. Eh, jāpadomā, protams, arī par eh, darba un eh, atpūtas laika līdzsvaru. Es gribēju atkārtoti uzsvērt komisijas priekšlikumā netiek piedāvāts samazināt uh, darba laika ilgumu un atpūtas laika ilgumu. Mēs vēlamies vienkārši uzlabot arī uh, strādājošo uh, apstākļus un uh, ceļu satiksmes drošību. Tur nav nekādu kompromisu. Tālāk, droša un ilgtspējīga mobilitāte. Jāsaka, ka. Mm, ir aizvien vairāk eh, satiksmes sāstrēgumu, ir ārkārtīgi daudz emisiju tieši transporta sektorā. Mēs runājam par 1 miljardu eiro dienā zaudējumiem, ņemot vērā lielos sastrēgumus visā ES. Un ņemot vērā CO2 emisijas un radīto trokšņa līmeni, Mēs pat lēsām par simt, ka, ka rodas simts miljārdu uh, liels, lieli izdevumi visā Eiropā gada laikā. Jāsaka, šie skaitļi ir ārkārtīgi lieli un, uh, protams, nākotnē šis jautājums iegūs vēl lielāku nozīmīgumu. Pārskatot eiro viņietes direktīvu, mēs piedāvājām radīt skaidru cenu signālu sistēmu, lai visi satiksmes dalībnieki infrastruktūru izmantotu efektīvākā veidā un samazinātu smago automašīnu braukšanu pa Eiropas ceļiem. Un jāsaka, ka normas attieksies ne tikai uz smagajām automašīnām, arī autobusiem, uh, furgoniem, vieglajām automašīnām ir jātiek iekļauts iekļautām likumdošanas aptvērumē, jo arī visi šie transporta nesēji, protams, rada gan emisijas, gan arī piedalās satiksmes sastrēgumu izveidošanā. Dalību valstīm būs uh, tiesības lemt, kā uh, vai būs uh, spēkratiem jāmaksā par konkrētu infrastruktūras sadaļu izmantošanu vai nē, bet uh, nesenajā rezolūcijā par ceļu transportiem piedāvāja tur neņemt la vērā laika faktoru, tātad uh, uz cik ilgu laiku tas tiek izmantots. Tas ir domāts. Uh, lai situācija būtu vienlīdzīga un godīga visā Eiropas Savienībā, tātad balstoties tieši uh, iemaksas tiks iekasētas balstoties uz nobraukto distanci, nevis uh, ņemot vērā ceļā pavadīto laiku. Un, protams, arī eiro viņetes uh, likumdošana nebija tā vienkāršākā, bet jāsaka, ka tagad mēs varam pievērsties arī telekomunikāciju tirgumu. Jāsaka, ka uh, pamata pakalpojumu cenas uh, ir ļoti ievērojumā veidā samazinājušās. Uh, un uh, mēs to pašu vēlamies pārnest arī uz ceļa pakalpojumiem. Ja, piemēram, mēs runāsim arī par savienoto digitālu un autonomo braukšanu, tas, uh, protams, ir jautājums, kas laika gaitā varētu iegūt aizvien lielāku nozīmi. Mēs vēlamies arī uh, atbalvot tos, kas izmantos tīrus spēkratus, uh, domājot par modulācijām un 75% atlaidi, eh, izmantojot eh, nulles emisiju eh, automašīnas. Protams, tas ir liels sociāla ekonomiskais ieguvums. Vēl uh, pievērsīšos uh, digitālajai mobilitātei. Digitalizācija ir ārkārtīgi efektīvs instruments, lai sasniegtu mūsu politikas mērķus. Jāsaka, mēs nevaram uh, turpināt ierastajā ceļā, ka tagad ir tik daudz dažādu ceļu nodevu sistēmu. Katrā dalība valstī situācija ir ārkārtīgi fragmentēta. Mēs gribam uh, Uh, piedāvāt vienotu, unificētu sistēmu, runājot par vienotu sistēmu, uh, vienotu rēķinu izsniegšanu un tā tālāk. Un, protams, šeit var arī vilkt paralēls ar telekomunikāciju nozari. Vēl kāda būtiska joma, kur mēs piedāvājam vairāk izmantot digitalizāciju, ir piekļuve tirgumu un sociālās tiesības. Mūsdienās īstenošanas kapacitāte dalību valstīs tiek samazināta, tādēļ ir jābūt pēc iespējas modernākiem un efektīvākiem instrumentiem, lai pārbaudas varētu norisināties vienkāršotāk, mērķiecīgāk un ātrāk. Mēs piedāvājam izmantot elektroniskos dokumentus, eh, eh, kas dalību valstīm ļautu arī ātrāk tos ar dažādu ierīču palīdzību atpazīt. Arī digitāli uh, eh, tahogrāfi varētu būt labs ceļš, kā modernizēt sistēmu kopumā. Un tāpat tiek piedāvāts uzlabot uh, informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, lai būtu dažādas vienotas datu bāzes. Uh, kuras varētu izmantot visas dalību valstis un lai notiktu efektīvāka datu apmaiņa. Es uh, domāju, ka šie priekšlikumi samazinās administratīvo slogu visā sektorā kopumā. Noslēgumā gribēju tikai piebilst, ka šis ir ļoti svarīgs likumdošanas kopiens, tas eh, nenoliedzam ietekmēs vienoto tirgu. Es zinu, ka esat eh, ārkārtīgi ieinteresēti. Uh, šajā jautājumā. Es ceru, ka mēs darbu varēsim pabeigt uh, paredzētajā laika sprīdī jau pirms uh, šī sasaukuma laika beigām. Mēs esam jūsu rīcībā, mēs darīsim visu, kas nepieciešams, visu, ko vien jūs vēlaties. Mēs esam gatavi ar jums regulāri sazināties, lai arī informācijas apmaiņa norisinātos pēc iespējas plūdenāk. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Paldies, komisārs kundze! Allez, sans perdre de temps, nous commençons. Tālāk bez kādas vilcināšanās uzsāksim debasis. Uzmanīgi sakošu līdz atvēlētiem uzstāšanās laukam. Vispirms uz četrām minūtēm Vims Vanderkāms. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir vairāki konkrēti jautājumiem. Es ceru, ka komisārs kundze varēs īsi uz tiem atbildēt. ETP Politiskā grupa vēl iepazīstas ar šiem priekšlikumiem, jo tur ir daudz eh, vēl tādu visai uh, karstu jautājumu. Ja mēs runājam par programmēšanu, parlaments un komisija vēlas šos jautājumus izskatīt līdz 2019. gada jūlijam. Kas norisinās padomē? Kāds ir jūsu attiecības ar padomu? ping pong. Ping pong. This was my ping, now it's your pong. Yeah, okay, thank you. I'll be very quick. Jā, pavisam īsi. Šajā formā padomu tūlīt pat iesaistījās darbā. Viņiem jau bija 24 sanāksmes šim gadam paredzētas, un viņi cer, ka izdosies pirmo priekšlikumu prezentēt jau šī gada novembrī padomē. Ļoti labi! Paldies, esam to atzīmējuši. Vēl viens jautājums par kabatāžu. Bija eh, Tā tad runa gan par aktivitāšu, gan par eh, dienu skaitu. Tiek piedāvāts eh, minimālais dienu skaits ar minimālo algu. Paldies! Yes, the... Jā, Lielākā kabatāšu problēma, ar ko sastopamies šobrīd, ir, ka šīs atsevišķās operācijas uz septiņām dienām nav iespējams īstenot. Nu, protams, tā ir informācija no praktiskās pielietošanas jomas. Ministri no dažādām dalībvalstīm šo informāciju sniedz man padomē tiešā veidā dialogu laikā. Tāpēc meklējam risinājumu, kas ne ne, neliktu šo tirgu neslēgt, ne arī to no jauna atvērtu, bet piedāvātu iespēju īstenot šīs nianses. Laika ietvaru ir vienkāršāk kontrolēt, bet operācijas nebija iespējams kon kontrolēt, tāpēc ierosinām piecas dienas, kas ir tāds līdzsvars tam visam pa vidu, kas nav ne tirgus atvēršana, neslēgšana. Realiseert zich dat je in vijf dagen Vai jūs saprotat, ka vienas dienas laikā piecu. Ne, ka vienā valstī piecas dienas laikā var eh, ļoti daudz operāciju veikt, bet kā tad jūs jau no pirmās dienas noteiksiet šo minimālo algu? Jūs teicāt, eh, jūs vēlties kontrolēt 3% no visām operācijām, bet eh, kāda tad var garantēt, ka tas patiešām mm, notiks? Paldies! All, uh... Pirmām kārtām no nu, pirmās kabatāžas minūtes operācijas, kad eh, uz to attiec šī kabatāžas nosūtīšana. Kabatāšana pilnībā tiek pakļauta darba ņēmēja nosūtīšanas direktīvai. Jeb komandēšanas direktīvai. Kādēļ tad tik eh, daudz laika prasa digitālā tahogrāfa ieviešana līdz 2030. gadam? Nu, es domāju, ka tas nav pārāk pārliecinoši. Well, um, I have to say I... Nu, te nu man jāsaka, ka es šo jautājumu esmu pārmantojis. Nu, citiem labprāt meklēt citu risinājumu šeit, tāpēc mēs ierosinājām eh, motivējošas schēmas. Mana vīzija ir tāda, ka visi komerces transporta līdzekļi būtu ar, aprīkot ar jauniem digitāliem tahogrāfiem, mums būtu pilnīgi kontroli par šīm operācijām Eiropas Savienībā. Bet Svarīgi šobrīd ir tas, ka pastāv jau tiesība akts, kur tikai jaunas automašīnas eh, paredzēts aprīkot ar šiem tahogrāfiem līdz 19. gadam. Un ceru, ka ar tālākām eh, stimulēšanas schēmām, šie, kas ierosināt šai pakotnē, mums izdosies uzlabot šo situāciju, būtu šīs kontrolas netik ļoti slogu raisošas, radošas, un arvien vairāk operatori būs gatavi paši šos jaunos tahogrāfus uz uzvietot uz automašīnu. Jūs man palīdzētu visu šo situāciju uzlabot, es tikai priecātos. Mēs to sagatavosim. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Lielas paldies Vinam Annekampam. Tālāk sociālistu grupās vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundze. Paldies, ka esat ieradusies pie mums. Es domāju, ka mums būtu labi, nu, ir ļoti labi, ka varam regulāri par to visu runāt. Gribu turpināt to, ko sāka, par ko sāka jautāt Vinas Vandarkāms, par kontrolēm konkrēti. Kā jūs grasties um, garantēt šo operāciju skaita ierobežošanu, vienlaikus uh, neveicinot negodīgu konkurenci? ņemot vērā, ka šāda veida darbības dalībvalsts šobrīd vēl nespēja veikt un neīstenot. Tātad, ko darīsiet jūs, lai vienlaikus nepieaugtu lūk krāpniecība? Well, uh, Kā jau teicu, nebija iespējams kontrolēt operācijas kā tādas. Un tāpēc izvēlējāmies laika ietvaru šī reversā loģika kontrolas jautājumā. Šis laiks, cik ilgu kāds pavada otrā valstī, un šis jaunais piecu dienu kabatāžas noteikums ietver, protams, arī kaimiņu valstam, nav jābūt uh, tikai vienā valstī, jo tas bija mazākās dalība valstīs tāds izaicinājums šajā gadījumā. Un tad kabatāža arī kaimiņu valstīs. Es esmu patiešām pārliecināta, ka ar digitālo tahografu palīdzību mēs varētu šeit labi visu to, visam tam sekot līdzi. Es varu iedziļināties arī detaļās, nezinu, cik daudz laika jums, un mēs arī vēlamies mudināt visas operācijas reģistrēt nacionālās datubāzēs. Nu, un tad no nu, administrācijas administrācija nodot digitālā ietvara kontekstā, notikt apmainīšanās ar informāciju, informāciju pieņem, un ja dalībvalsts nevēlas sadarboties, tad tādā gadījumā pakotnē ierosinātie instrumenti, kas ļautu šādu sadarbību uzlabot ar, starp dalībvalstīm. Vēl viens kas, eh, punkts, ko arī minēja iepriekšējais runātājs, un tas saistīts ar šiem viedajiem digitāliem tahogrāfiem. Ja parlaments vienosies par konkrētu datumu noteikšanu, kas ir tuvāk nekā 32. gads, eh, vai jūs kā komisija atbalstīsiet eh, mūs padomus priekšā tā, lai mēs šo kontrols elementu varētu ieviest un varētu tādējādi arī aizsargāt šoferus uz ceļiem, vai jūs mūs atbalstīsiet tātad? Kā jau teicu, es ar lielu prieku uzlabotu šo situāciju, bet jums jau varu jau pat pastāstīt, ka mēs veicām papildus mērus. Esam jau uzsākuši analīzi par to, cik lielā mērā tas ietekmētu izdevumus, nu tātad šāda takogrāfa izdevumus, ja mēs visaptveroši paplašinātu, lietu, paplašinātu lietotāju grupu. Pētījums līdz gada beigām būs noslēdzies, un tas mums piedāvās papildus informāciju, kas ļaus mums vēl nu, tādu par lielāku pārliecību noteikti jauno tahografu lietošanu plašākā jomā. Jā, nā, nākamais jautājums. Par um, transporta līdzekļiem, kas sver mazāk par 3,5 tonnām. Um, likumdošanas priekš, priekšlikumu tas ir viens, bet es saprotu, ka pārējos noteikumos par to nav runāts. Kāpēc tā? Um, that is true. Tā ir taisnība. Mēs īpaši mm, Francijā ieklausījāmies šajā gadījumā. Tā ir viena no dalībvalstīm, kas bija ļoti nobažījušies par 3,5 tonu transporta līdzekļiem. Vienojāmies, ka papildus kontrolas pārdozēšana, nu, gandrīz tāda, nu, tāda pār, pārspīlēta izmantošana ir jākontrolē. Tad, tad ir vajadzīga uh, tātad šī uzņēmuma vieta, profesionālā kompetence viens no kritērijiem. Mūsuprāt, bija nesamērīgs kritērijs un nebūtu produktīvs, lai to attiecinātu uz mazākajām, mazākām, mazākiem transporta līdzakļiem. Paldies! Tālāk Zīles kungam vārds. Jā, paldies, Karima. Jā, te, tas nedaudz atgādina šo tiesas prāvu īsi jautājumi, īsas atbildes, jā, nē, vai man kāds par kaut ko apsūdz, nē, nu, ļoti nedaudz savādi, bet labi, paldies, komisārs kundze, par šo prezentāciju. Jūs minējāt, ka jūs jau ņēmāt vērā enerģijas politikas veiksmu un enerģijas savienību. Man jāsaka, ir zināmas šaubas, nezinu, vai varam lepoties ar šo enerģijas uh, Savienība, tīpaši attiecībā uz gāzes cenām un tam līdzīgi. Tāpat laikā jūs arī vilkāt paralēlus un runājāt par nosacījumiem mobilitātes pakotnē ceļu transportā ar nu, šo jautājumu par uzņēmumu galveno darbības vietu. Ja sakojam līdzīgai paramilie transporta sektorā, vai tad mēs arī ejam šai ziņā virzienā arī avi, aviācijā un uh, kuģniecībā, pasta pakalpojumos? Uh, ir tik daudz dalībvalstis, kas darbojas citos pakalpojumos, piemēram, piedāvājot pasta pakalpojumus. Tāpēc es vienkārši brīnos, vai tas tāds labs piemērs, ja tas eh, šai gadījumā attieksies tikai uz ceļu transportu. Pakotne attiec šai gadījumā tikai uz ceļu transportu. Es domāju, kā filozofija par šo galveno darbības vietu. Nu, varbūt, ka līdzīgas pārmaiņas gaidāmas arī aviācijā un kuģniecībā. Kā jau teicu, šoreiz, šajā gadījumā pievēršamies tikai ceļu transportam, bet kā jau jūs redzat, tad esam jau ierosinājuši virkni dažādu centienu, lai noteiktu vienādus spēles noteikumus. Grasamies ciešāk papētīt sociālos aspektus aviācijā nākamajā gadā. Un tad arī redzēsim, ko varētu meklēt kā kopējo nos, kopsauc, tādu kopējo punktu, kopsaucēju visos transporta veidos, lai tas būtu vienādā līmenī. Paldies! Un noteikumu, ko jūs komentējāt par šo atgriešanos mājās pēc uh, trim nedēļām, kā to nosaka? Ko, kas ir šīs mājas? Tas ir dalībvalsts, kur uzņēmums ir reģistrēts, kur šis darba ņēmējs strādā, jeb. Uh, nu, ja jūs te runājat par ceļu pakotni, tad mājas ir primārās, primārā operāciju darbības vieta paši šoferi un automašīnas, jo nu, automašīnas var atrasties uz ceļa neierobežotu eh, reižu skaitu atkarībā no tehniskās kvalifikācijas. Viņiem nav, jāatru, viņiem nav jāatgriežas mājas bāzē uzņēmuma. Vadītāji var mainīt šoferus, bet tad, kur tad ir šī šofera māja, tur, kur ir viņš ir pilsonis, uh, vai tur, kur ir šis uzņēmums reģistrēts. Jo, protams, ka ir brīva pārvietošanās, eh, var atstāt pastāvīgi visu valsti ar savu ģimeni, kā pastāvīgs rezidents, dzīvo citā dalībvalstī. Nu, te man acīm redzot nāksies pakonsultēties. pakonsultēties. Konsultants saka, ka tur, kur viņš ir oficiāli reģistrēts, šis šofers kā personas, nevis kā uh, uzņēmums. Tad par sociālajiem jautājumiem turpinot. Komisārs kundze, es saprotu, ka šeit ir grūti krast kompromisu, bet, nu, piemēram, ir šis polijas santehniķis, tagad Slovenijas šofers vai Rumānijas šofers, labāk tad mm, guļ mašīnā sargājot e, šo automašīnu un tur nenotiek nekas nelegāls, jeb ņemot vērā, ka kaut kas ar kravu var notikt. Viņš līdz ar to Rumānijā varat palikt bez darba, kur viņš, kurā gadījumā tad viņš ir drošāk aizsargāts sociāli, ja viņš tiešām pats šajā mašīnā guļ, tad, nu, kaut kas notiek ar šo mašīnu, un viņš tur ir bez darba. It's hard to comment, this is a comment, really, but... Uh... <laughs> Tas varbūt drīzāk tāds komentārs no manas puses. Esmu pārliecināts, ka tas vēl būs diskusija temats nenoliedzam turpmākajās nedēļās. Es vienkārši skatos, jā, kā jūs iziet šiem kompromisiem. Es saprotu, ka tas nav viegli. Un cik lielā mērā, cik procentuāli esat apmierināti ar šo mobilitātes pakotni kopumā? Nu, vismaz šai kopējā vienotā tirgus virzienā. Cik, jūsuprāt, daudz ir izdevies paveikt? 60, 70, 100 procentīgi Nu, tā kā tā nav mana pakotne, tā nav pat komisijas pakotne, tā it kā izrietē no visām interesētajām pusēm, no viņu sistēmām, tad es uzskatu, ka mums ir devies nākt klajā diezgan līdzsvarot priekšlikumu. Zinu, ka atsevišķos jautājumos mums ir atšķirīgi viedokļi, atšķirīgās valstīs ir dažādi viedokļi par uh, Eh, ir dažādas ieinteresēto pušu grupas, bet esmu pārliecināta, ka beigu beigās mēs nonāksim ļoti tuvu pie komisijas priekšlikuma, jo tas tiešām ir līdzsvarots. Mēs ņēmām vērā pirmām kārtām Eiropas līgumu, kur tie teikts, ka lūk, tirgus atvēršanai jānotiek pakāpeniski, tur jāņem vērā sociālajie noteikumi un tā tālāk dalību valstīs, un tāpat laikā centāmies arī šīs pakotnes vajadzībām uh, domāt ne tik daudz par šo tirgus atvēršanu vai slēgšanu, bet par noteikumu īstenošanu, precizējot noteikumus, kas ir īstenojumi, iesaistot šeit jaunās tehnoloģijas, tā lai varam nodrošināt pārskatāmību un viss citu pārējo. Šobrīd ir diezgan liels hauss uz ceļiem, būsim godīgi. Un tāpēc es tiešām ceru un esmu pārliecināta, ka tas ir tas pirmais solis, lai tālāk nodrošinātu atbilstīgas diskusijas nākotnē. Tātad te ir tāds precizēšanas darbs pārskatāmā, atbilstīgā veidā. Nu, un tad, atkarībā no dalību valsts tālākas attīstības, turpināsies diskusijas. Tagad gribu atgādināt, ka šeit nav viss nekāda tiesa. Nē, šeit nav nekāda tiesa, nav tribunāls, šī nav ne tiesa, ne tribunāls, nē. Neviens netiek tiesāts, mēs tikai koleģiāli šeit par visu debatējam priekšādātāju atgādina. Nākamreiz paņemšu vīnu līdzi, lai komisārēji būtu tāds, nu, vieglāks noskaņojums, bet, nu, tātad diskusijas turpinām. Nākamais runātājs, lūdzu. Thank you, Madam Chair, Commissioner, good afternoon. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām ceru, ka tas būs kas vairāk par tikai precizējumiem. Es ceru, ka no vienas puses mēs tālāk attīstīsim iekšējo tirgu un uh, nojauksim visu, kas nav godīgs un kas ir nelojāls. Un manā izpratnē mums ir vajadzīgs uh, nu, tālāk attīstīt šo jomu, nevis tikai kaut ko te precizēt. Jūs runājāt par negodīgu praksu priekšējo tirgu, bet nerunājāt par kaut ko, kas tirgo šobrīd pastāv, un tas ir protekcionisms. Un tam nav nekādas saistības ar negodīgu praksi. Šo elementu arī gribu pieminēt. Ja skatāmies uz līdzsvaru, vai šis līdzsvars pastāv vai nē, es ceru, ka pats vars, līdzsvars beigās tiks panākts. Bet tagad, ja skatos uz padomi, tad interesanti, ka redzu ir divas potenciālās bloķējušās minoritātes, un, un tur pa vidu ir grupu valsts, viena valstu grupa, kas ir pārvietojusies pie bloķējošā mazākuma. Tā kā, nu, šeit līdzsvars nav īsti pareizs, manuprāt. Mans jautājums tomēr šāds, un es gribu teikt, ka jūs man pateiksiet, ka man nav taisnība, bet par iekšējo tirgu kādus mērus, komisārs kundze, kuri tad mēri ir tie mēri, kas jūsu izpratnē būs tie, kas veicinās vienoto tirgu, varbūt uzsveriet eh, kādu no tiem. First of all, clarification applies to kabotāšu. Pirmām kārtām precizējumu šeit attiec uz kab kabotāžu, nevis uz visu pakotni kopumā, tas ir pamatprincips. princips Lai ko mēs nedarījām, kab, tas, ko darījām kapitāšu jomā, vēlējamies vienkārši precizēt tā, lai noteikumi būtu īstenojami. Par pārējiem runāt, kur ir būtisks solis uz priekšu un kur ir pārmaiņas un uzlabošanas, simtprocentīgi par to pārliecināti, tā ir digitalizācija Digitalizācija un vispārējie instrumenti. Šai pakotnē esam pievienojuši četrus digitalizācijas elementus, kas uzlabos nosacījumus, kas nodrošinās tālāku pārskatāmību, samazinās birokrātiju, samazinās administrācijas izmaksas un līdz ar to, protams, palīdzēs esošo noteikumu īstenošanu. Ļaujiet man pastāstīt vienu nelielu faktu, kas man bija visai šokējoši. Uh, um, ir tāds fakts, ka 28 dalību valstīs div, no, no 28 25 um, neīsteno Eiropas akī, jeb tiesību aktus, un trīs no tām šos aktus pievēr, piemēro ar pārliecīgu, nesamērīgu pieeju. Nu, protams, kaut kas tajā visā bija nepareizi. Es patiešām ceru, ka šis jaunais priekšlikums to visu noskaidros un sakārtos. Lielākais solis uz priekšu, manuprāt, kā jau teicu, ir digital, digitalizācijā, dekarbonizēšanā. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Uh, ja īstenojam nosacījumus, kas dos priekšrocības tiem, kas piesārņo mazāk. Princips piesārņotājs maksā un uh, lietotājs maksā. Tie ir principi, kas ir aktuāli, nu jau jūsu prasībās jau vairāk kā desmit gadus, bet mēs kā komisija neko nevarējām darīt, jo mūsu rīcībā nebija digitāla instrumenta. Tagad šie instrumenti ir pieejami, un mēs sākam beidzot darīt kaut ko, ko šis parlaments komisijai ir prasījis jau ilgi. Respektīvi, patiešām īstenot principu, ka piesārņotājs un lietotājs maksā par piesārņojumu Es esmu pilnībā līdz ar to pārliecināta, ka šis, pak šī pakotne ir milzīgs solis uz priekšu lielo, lielā mērā, daudzos dažādos veidos. Bet, ja runājam par tirgus atvēršanu vai slēgšanu, tad tas nebija šī priekšlikuma kompetencē. Mums bija jāizveido skaidrus īstenojumus, noteikumus kontrolē un tā tālāk, un, kā jau teicu, daudz darba mūs vēl gaida nākotnē. Nē, nē, es jau nerunāju par tirgus atvēršanu, es runāju par. Uh, tirgus funkcionēšanas veicināšanu, un, manuprāt, tas ir jautājums, kas lielā mērā nav saistīts pārsvaru digitalizāciju vai dekarmazāciju. Teličkas kungs, es atvainojos. Tad es tomēr gribētu teikt, ka papildus, ka visa šīs paskatīšu, visi paskatīšu uzņēmumi tomēr ļoti kropļoja tirgu, un mēs šo, pret to cīnamies šai pasākumā, šai pakotnē. Mēs noskaidrojam noteikumus par kabotāžu, tas arī ir veicinoši, mēs šobrīd precizējam noteikumus par darbinieku komandēšanu trīs dienas starptautiskajam transportam, eh, kas nav daļa no darbinieku komandēšanas. Tas ir tikai loģiski, ja jūs piegādājat preces un neveicat nekādu veidu kraušanu dalībvalstīs, jūs tikai piegādājat šīs preces dalībvalsti, tad tādā gadījumā jūs tiek izslēgti no, komandē, no komandēto darba ņēmēja direktīvas. Bet tikko notiek kraušana, izkraušana kaut šajā valstī, nu tad, protams, tās ir operācijas, kas savukārt notiek šajā konkrētajā valstī, un tām savukārt jābūt pakļautām komandēto darbinieku direktīvai. Nu, tad, tad daudz papildus informācija vienkārši esiet atvērti un centieties strādāt kopā ar mums, bet, protams, ka uzlabojumi vienmēr var notikt arī tālākā mērā, un mēs atbalstīsim visu, kas ļaus mums nodrošināt tālāk līdzsvaru tirgu. Nu jā, varbūt es nepareizo jautājumu uzdevu. Uh, man tā kā likās, ka man tikai viens, bet man ir īstenībā vēl divi, un es vairāk uh, centīšos būt tāds koncentrētāks nākotnē. Bet, nu, paldies uh, par jūsu gatavību atbildēt uz jautājumiem. Paldies tālāk Kīlenēnas kundzei vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze par to, ka esat pie mums. Viens komentārs un divi jautājumi. Mums ir ļoti daudz uh, likumdošanas transporta jomā, kas nav īstenota dalību valstīs, diemžēl. Un vai nu nav sankcija, vai nenotiek kontrole, un tas viss galu galā uh, kropļo eh, smagā transporta tirgu Eiropā. Un tāpēc jautājums, kā lai mēs izvairāmies eh, no šīm nepilnībām, vai arī kā, lai mēs sadarbojamies tā, lai mēs eh, novērstu šos, šīs pretrunas starp austrumiem un rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem. Un kāds ir jūsu viedoklis par to, kā īsti uzlabot multimodālo transportu sistēmu un uzlabot loģistiku, transportējot preces no ostām uz dzelzceļiem, nu, un novirzot tās no autoceļiem. Par pirmo jautājumu attiecībā uz sadarbību vai likumdošanas īstenošanu. Nu, eh, es jau teicu, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība un uh, informācija nacionālajās uh, eh, dātu bāzēs, kā ārēju, piemēram, un ir svarīgi sadal mm, stiprināt starpības ar dalību valstīm, un te vairs nav runa par brīvprātības principu. Pakotnē ir um, konkrēti pasākumi paredzēti, kā notiks īstenošana, ja dalībvalsts pašs to nevēlas izdarīt. Un mm, beigu beigās eh, pārkāpumi eh, var novest pie tā, ka ekonomiskie operatori zaudēs savas licences, ja neievērosies likumdošanu. Mums ir arī eh, pieprasījums no šī parlamenta, ka mums uh, Ārējās izmaksas arī ir e, jāiekļauj, e, izveidojot maksāšanas sistēmu par infrastruktūras izmantošanu. Un mēs īpaši uzmanību pievēršam arī piesaimnietos maksā principam, un jaunais maksāšanas veids arī ļauj piemērot sastrēguma papildus maksājumus. Jūs tātad varat piemērot eh, šīs te maksu sistēmas, kā jums tas ir nepieciešams, lai varētu noteiktā teritorijā, piemēram, samazināt eh, piesārņojumu vai samazināt sastrēgumus. Ja, piemēram, kāda joma, eh, kāda vieta, kurā ir vienmēr sastrēgumi, varat izmantot kādus finanšu instrumentus, lai samazinātu sastrēgumus. Uh, Nu, lūk, tā tad mēs ejam um, ceļu uz to, ka tomēr būtu arī jādomā par dažādu transporta veidu izmantošanu. Un pavisam īsi, kā mēs izvairāmies no šīm te pretrunām starp ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem, cīnoties par šiem svarīgiem jautājumiem. Nu, jautājums, cik mums ir laika, bet nu centīšos atbildēt īsi. Šie te jautājumi, par kuriem ir runa, Nav īsti problēmas starp rietumiem, austrumiem un tā tālāk. Te e, ir problēmas, e, kas ir saistīts ar vienotā tirgus telpas izveidu visā Eiropas Savienībā. Tā vajadzētu to skatīties. Skatīties to, kādas priekšrocības ir vienotiem tirgumu un to, e, cik ļoti lielā mērā uh, mūsu likumdošana izmaksā, tātad, un kā tā ietekmē cilvēku pārvietošanās izmaksas. Te nav runa par dienvidiem, ziemeļiem, austrumiem, rietumiem. Runa ir par mūsu tirgus konkurētspējas saglabāšanu un pakāpenisku atvēr, tirgus atvēršanu un vienotu tirgus izveidas pabeigšanu. Es saprotu, ka ir grūti rast eh, sabalansētus risinājumus. Risina, un izvēlēties šādu soli pa solim eh, pāreju, bet tas ir nepieciešams, jo tikai eh, ejot uz priekšu soli pa solim, mēs varam panākt gala rezultātu un vēl kas. Un šī ir ļoti politizēta eh, joma, bet mums vienkārši ir jāatver, jāatveras pašiem, lai saprastu, ka ir jātīsta uh, savu teritoriju, lai uh, tur varētu līdzdarboties. Uh, Un, eh, ja mēs savā dialogā būsim atvērti eh, un spērsim šos nelielos soļus, tad tie tiks arī atzīti un mēs eh, nonāksim pie tā, ko visi vēlamies - vienoto tirgu un pilnīgu tā ieviešanu. Krāmerkungs, lūdzu, jums arī četras minūtes. Nu, digitālajā laikmetā tahogrāfs, protams, ir e, risinājums, un mēs arī varam ietaupīt daudz naudas uz kontrolēm, jo es nesaprotu, kādēļ to e, var ieviest tikai pēc 19. gada un kāpēc ir e, jāpāriet nezin cik gadiem, lai tas gal galā maksā tikai 40-50 eiro, lai to uzstādītu. Es nesaprotu, kāpēc tas viss aizņem tik ilgu laiku. Nu, varbūt palabojiet mani. 2016. gada martā šķiet tika pieņemts šis lēmums, tam jāstājas spēkā 19. gadā. Tātad šīs te retrofitting lēmums, atjaunošanas lēmums, nu jā, un tāpēc mēs arī esam nākuši klajā ar stimuliem, un es būtu ļoti labprāt par to, ka jūs, mēs varat mainīt šo sadaļu. Jā, tā negodīga konkurence. Uh, Nu, es gribētu teikt, ka tas ir lielā mērā attiecas uz eh, dzelzceļu, bet eh, ja mēs runājam eh, piemēram, par aut elektroautomašīnām, tad tās var par 100% atbrīvot no uh, ceļu izmantošanas nodokļa. Kādēļ to pašu nevar darīt dzelzceļa attiecībā uz elektrificēto dzelzceļa transportu? Nu, Eiropas dzelzceļa transports jau tā ir gandrīz uh, tikai un vienīgi elektrisks, tā kā tas ir vienīgi, viens no piemēriem, kā būtu jāvirzās šajā virzienā. Uh, Bet eh, ļoti bieži mēs eh, pretstat, eh, sakām, ka dzelzceļš un autotransports ir viens un tas pats, bet tā īsti nav. Mēs varam runāt par koridoriem, par noteiktiem koridoriem un dzelzceļu, jo dzelzceļam tomēr ir uh, ierobežotas teritoriālās uh, galpunktu sasniegšanas iespējas, un tālāk transports notiek pa ceļiem, un tāpat laikā uh, abi transporta veidi savstarpēji konkurē, un konkurē arī citiem transporta veidiem. Ko es te gribu teikt? Mēs esam ļoti jūtīgi pret šo disbalansu, lai kur tas arī būtu. Un daudz no tā darba, ko tu esi veicis, strādājot pie šī jautājuma tādā sistēmiskā veidā, Nu, ko es varu pateikt? Mēs plānojam, kā spērt vairāk soļu um, līdzdalības ekonomikas attīstībai uh, koplietošanas ekonomikas attīstībai transporta nozarē. Un mēs arī vēlamies noslēgt šo loku, jo te ne tikai runa par uh, elektroenerģiju, bet tīras enerģijas izmantošanu šajos automobīļos. Jautājums, vai mēs varam ātrāk virzīties uz priekšu. Bet, nu, radīsim labāko veidu, kā to izdarīsim, bet, nu, neiznīcināsim paši sevi. Nu, uh, simts procenti uh, elektroenerģijas, uh, tātad dzelzceļu nav elektrificēta Eiropā atšķirībā no Šveices, tie tikai 60 procenti. Bet Aleksandrs Dobrins ir akceptējis šo te jauno um, nodokli un uh, jājautā tagad ir tā, kurš tad uh, melo. Uh, jūs vai Dobrins. Nu, nezinu, kā viņš tajā visā ir iejaukts, bet ko mēs šeit piedāvājam? Maksa, kas balstītos uz attālumu, jo tikai tad mēs varam iekļaut eksternalitātes, jo līdz šim mēs neesam saspriešies ar lielu opozīciju. Uh, Vienīgi dažas valstis, kurām jau ir eiro vinietes, paudušas bāžas un ir šie gada stikeri, bet mums ir ļoti spēcīgi argumenti, lai demonstrētu to, ka šis ir tikai pārējais periods. Mēs iespējams būtu ieviesuši šo uz eh, attālumu balstīto eh, maksu, eh, ja mums būtu bijušas tehnoloģijas. Tagad mums šādas tehnoloģijas ir. Lungrēn kungam tagad vārds. Paldies! Vispirms vēlētos uzsvērt dažus aspektus. Vai ir grūti ievērot esošo likumdošanu? Nu, nē. Jums ir iespējas izmantot trīs pašmāju transportus, transportēšanu no trīs dienas un pēc tam ārpus valsts un tā tālāk. Uh, Un jautājums, kur tad bija tas eh, tukšums, tā teikt, likumdošanā pēc tam, kad viens kabatāžas posms ir izmantots, eh, automašīnai jāatgriež savā pieraksta vietā. Tā tas būtu atrisinājis visas šīs problēmas. Bet ko jūs esat izdarījuši ar jauno priekšlikumu? Būtu jau labi, jūs risinātu problēmas, nevis radītu jaunas. Bet jūs tagad pārliekat uh, problēmas, kuras galvenokārt pās, uh, pa, pastāv tālajos pārvadājumos, un to mēs redzam Ziemeļa Eiropā. Tagad jūs ļaujat viņiem iebraukt valstī pirmdien un veikt um, nelimitētus pārvadājumus piecas dienas, un tagad faktiski ir mainīsies konkurence vietējā distribūcijas teritorijā. Tagad te vairs nav runa par tālbraucēju, tālo pārvadājumu tirgu. Tagad viņi var strādāt e, piegādēs. Un nevar tā būt, ka Eiropas Savienība to pieļaus, jo arī jūsu zeme pēc e, kāda brīža pieredzēs situāciju, ka jūsu valsts pārpludinās transporta līdzekļi, uh, kas vadā visu par puscenu un kas sagrauj jūsu nacionālo operātoru tirgu un uzņēmumus. Un vai tad jūs runāsiet par atvērtu tirgu? Protams, ka Eiropas Savienība nevar pieļaut, ka vienas dalībvalstis iznīcina citas dalībvalstis, kas cenšas dzīvot pieklājīgu dzīvi. Un tā nevar uh, darīt. Tas faktiski tagad e, pieļauj piecas dienas nelimitēto operāciju veikt. Tas neko neatrisin, tas iet no sliktāk uz vēl sliktāk. Is there a question? Vai bija arī jautājums? Nu, pirmkārt, es jums nepiekrītu, ka esam padarījuši nosacījumus sliktākus. Kāpēc? Un es gribētu vērsties pie visiem cienījumiem šī parlamenta deputātiem, jo es gribētu, lai jūs mani uzklausītu, jo daudz sastopas ar līdzīgu izaicinājumu. Šīs trīs operācijas, kas bija atļauts, neviens nespēja kontrolēt. Uh, pavadzīmē bija, um, pavadzīme nevienam nebija jāuzrāda, tas nebija obligāti, viņi to pavadzīmi varēja paslēpt zem galdu un neviens tāpat nezināja. Tas nebija kontrolējums. Es uh, kopā ar policiju, nu, dažādās dalībvalstīs viņus sauc dažādi, esmu piedalījusies kontrolēs, un situācija ir šausmīga. Mēs eh, centāmies ar dienestiem kaut ko izdarīt, lai sasniegtu mērķi, tad, lai, lai mēs nedz atvērtu, nedz aizvērtu tirgu. Tagad būs iespējas situāciju kontrolēt. Es neticu, ka pēkšņi notiks pārpludināšana, jo sākot no pirmās dienas eh, kabatāžas pārvadājums eh, regulē eh, strādājošo nosūtīšanas darbā direktīva, un tas neradīs nekādu negodīgu konkurenci, un esmu arī pārliecināta. Nu, mums arī nav visa diena, lai runātu par sikumiem. Uh, bet es labprāt aicinu jūs tikties ar mūsu DG, ar manu kabinetu, viņi paskaidros jums detaļas, jo ir daudz elementu, kas apvienojoties, eh, apvienojas, un mēs tos esam pārredzējušies, jā, iespējams, ka esam kļūdījušies, un vēl mums ir daži mēneši laika, lai kaut ko uzlabotu. Bet mēs tiešām visu darījām ar vislabākajiem nodomiem, lai izlīdzsvarotu pieeju, lai neatslēgtu un atvērtu tirgu, bet tāpat laikā nodrošinātu to, ka tad, kad policija ir uz ceļa, tā spēja kontrolēt to, kas notiek, un tā var eh, piespiest pildīt likumdošanu. Jo tad, kad eh, mēs saņēmām sūdzības, mēs saņēmām sūdzības tieši par to, ka e, nav iespējams likumdošanu īstenot, nav iespējams realizēt kontroli. Ja jūs varat piedāvāt kaut ko labāku, lūdzu. Bet, nu, mēs centāmies palīdzēt tiem, kam ir jā, jā, jāpalīdz tiem, kas aizsargā likumdošanu. Nē, tas nekad tā nebūs. Eh, nu, eh, es gribētu atgādināt, ka 4 minūšu jautājumu, eh, tātad limits attiec uz visiem. Tā kā, ja lūdzu uzdodiet jautājumus, mums ir viedokļu apmaiņa. Jūs daudz laikas te iztērējis neliederīgi un citiem ir palikusi tikai minūte un došu vārdu delī, eh, došu delī kungam vārdu. Man ir daži īsi jautājumi. Eh, man interesē jūsu viedoklis par atpūtas laiku. Daži dalībvalsts, kā jūs zināt, ir ieviesuši ļoti stingrus noteikumus par nedēļas atpūtas periodiem. Vai nebūtu loģiski piedāvāt atsaukt visus šos eh, katras valsts nacionālos regulējumus, ņemot vērā jaunās pakotnes eh, ieviešanu, un vai mobilitātes pakotne jebkādā veidā ietekmēs pārkāpumu procedūru, ko Eiropas eh, tiesa ir sākusi saistībā ar minimālās algas principu ievērošanu pret atsevišķām valstīm. Mēs nevaram atcelt nacionālo likumdošanu Tā kā mums nav pārāk daudz laika, tad mēs vienkārši ļausim visus jautājumus uzdot kopā, un tad viņa nu, komisārs visiem kopā arī atbildēs. Jā, nu, es gribēju teikt eh, kaut ko, kas interesē arī daudz mans kolēģi. Nu, kā ar 561. regulu, kas eh, nav uh, pārnesta citu valstu likumdošanā, un kā ar drošām uh, autostāvvietām, jo kamēr šādu drošu stāvvietu nebūs, nevarēs piespiest vadītājus nakšņot viesnīcās. Mums nav infrastruktūras, mums draud drošu stāvvietu. Paldies, Vēna Dālenkungs! Jā, jūs esat pieteicies runāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze ja mēs runājam par kabatāžas normām, jau tagad tur neko nevar eh, kontrolēt un drīz eh, tas kļūs vēl necauradzamāk. Un inspekcijas eh, dienestiem instancēm arī trūkst kapacitāšu. Un tagad, ja tas notiks, ņemot vērā šo uh, vietējo un reģionālo sadalījumu, nu kā tad varēs tur, piemēram, piecas dienas ilgstošas operācijas izkontrolēt? Tas, kas uh, tagad jau nav iespējams nākotnē uh, kļūst kļūs vēl samazglotāks. Tad kādēļ jūs neapstādināt kabotāžu? Nu, varbūt apstādināt to, aizliedziet to, paldies, jo citādāk tas ir, nu, patiešām kā piliens jūrā. Ja mēs runājam par drošām um, automašīnu stāvvietām. Es nesen piedalījos konferencē un šķiet, ka e, šādām apsargātām stāvvietām ir pietiekam daudz naudas. Nu, katrai valstī tik vienkārši ir jāpieprasa. Tas paldies! Lukašenskas kundze tagad. E, e, paldies, priekšsēdētāji! Runājot par atpūtas laiku, par to daudz tiek runāts. Nu, infrastruktūras eh, trūkums, eh, kad eh, trūkst šo te drošo stāvvietu un var kravas nolaupīt un tā tālāk. Eh, kā ar apdrošināšanu, ja apdrošināšana var sekt visu šīs te aplaupīšanas, vai arī um, tas viss varbūt radīs tikai lieku birokrātiju. Un maziem un vidējiem uh, uzņēmiem uh, ir uh, liels grūtības ar dažādu dokumentu tulkošanu un tā tālāk un tā tālāk, eh, un tas viss uh, tikai birokrātija palielinās un nevis atvieglos. Un ko komisija darīs, lai cīnītos ar paskastīšu firmu izplatību vai vismaz ierobežos uh, to darbības? Tas man ir svarīgs jautājums un kā mēs varam eh, salīdzināt eh, sociālās drošības sistēmas eh, dažādās dalību valstīs, un ir valstis, kurās maksā stundu samaksu un citas, kurās ne. Demons kundze. Trīs īsi jautājumi arī par šo formulu, kā jūs panāksiet harmonizāciju, ja mēs runāsim, runājam par pārbaudēm un kontroli jo eh, ļoti bieži šoferi nekādas svešvalodas īsti nezinu un nespēja izlasīt veidlapas, un kā ar uh, eh, viņieti uh, eh, varbūt, ka gada uh, maksa uh, varētu kaut stimulēt kaut kādu labvēlīgu attīstību. Uh, Un e, vēl jau pastāv šī iespēja e, izvairīties no maksas ceļiem un braukt pa, pa, pa citiem maršrutiem, bet šie mazākie ceļi tiek pārslogot tādā veidā. Un vēlreiz kontroli, to ļoti grūti realizēt. E, Šmita kundze. Paldies, ļoti jauki, ka pie šīs pakotnes beidzot, ka mēs redzam jau šīs pakotnes finišu taisni. Es gribēju pieskarties tikai dažiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka Eiro viņetes direktīvai e, ir jau drīz pienācis e, beigu termiņš, jo jāsaka, ka ir jācīnās, protams, arī ar diskrimināciju. Vai jūs varētu precizēt, kādēļ komisija uzskata, ka Eiropas likumdošana ir nepieciešama, lai varētu kaut kādā veidā uh, piemēram, eh, noteikt eh, to, ja kāds brauks no Amsterdams uz Utrehtu privātā kārtībā. Un, ja mēs runājam par um, um, vieglo automašīnu nodevām, vai jums šķiet, ka tam vajadzētu beidzot arī uh, tagad beigties un runājam par eiro viņetes direktīvu, vai uh, tai vajadzētu attiekties arī uz vieglajām un arī smagajām automašīnām? Un, ja mēs runājam par TNT uh, tīklu izbūvi, jūs domājat, ka eiro viņetes finansējumu varētu arī tur kaut ko darīt? vai šādi līdzekļi jau ir asignēti, un kādēļ jūs uzskatāt, ka tie cilvēki, kas brauc, piemēram, strādāt uz citām pilsētām, kam ir nepieciešama automašīna, lai nokļūtu darbā uh, saulēcīgi īstenībā, tad viņiem vajadzēs arī papildus vēl maksāt, jo viņiem bieži uh, nākas vienkārši sēdēt uh, sastrēgumos. Un, Jāsaka, pēdējais jautājums, cik daudz um, dažādu kooperatīvu un transportu uzņēmumu ir piedalījušies konsultācijās par uh, eiro viņietas ieviešanu? Paldies! Paldies Šmitas kundzei! Es arī pati gribēju uzdot jautājumu, man pat nevajadzēs desmit sekundes. Es gribēju pavaicāt, kādēļ eiro viņiete kas attiecas arī uz uh, uh, smagajām automašīnām. Mums taču nav uh, vairs uh, daudz laika, lai kavētos, ir jācīnās pret klimatu pārmaiņām un uh, smagās automašīnas piesārņo ļoti daudz. Jāsaka, ka klimatu pārmaiņas nestāv uz vietas, un ja dalību valstīm tiek piedāvāts konkrēts uh, ieviešanas datums, varbūt būs atkal kavēšanās. Tagad uzstāsies Grāsas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju Eh, uzdot jautājumu arī par um, ehm, nodavām vieglajām automašīnām Vācijā. Jāsaka, ka procedūra tagad ir pārtraukta, vai jūs varētu pateikt, kādi ir politiskie un juridiskie iemesli tam, un ir arī bijis kāds rakstisks vērtējums, lai varētu informēt sabiedrību. Un, ja mēs runājam par eh, šo, šīm ceļa nodavām un arī nobraukto distanci, Jūs teicāt, ka vajadzētu izvairīties no, neve, no papildus izmaksām. Jā, tas ir ļoti labi, bet kā to garantēt un varbūt tāda vienota infrastruktūras nodeva visā Eiropā būtu mērtiecīgāka? Paldies! Paldies! Jā, vielen Dank, Frau Kommissarin, für Ihre Ausführungen. Bāha kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir divi jautājumi. Ja mēs runājam par uh, tādiem atpūtas laikiem, par atpūtas uh, dienām, kas nav pietiekami garas, tas, protams, rada daudz apjukuma, un Luksemburgā mums arī bija par to uh, konference. Jūs teicāt, ka jums bija konsultācijas ar visiem sociālajiem spēlētājiem, vai tā patiešām bija, un uh, otrām kārtām, ja mēs runājam par kontrolēm, kontrole ir panākuma ķīla visai likumdošanai kopīgumu, kopā. Uh, dalību valstis īstenībā nav veikuši tik daudz kontroļu, uh, cik ir apņēmušās veikt. Vai jūs turpmāk uh, sauksiet tā bargāk dalību valsts pie atbildības, lai kontrols patiešām tiktu īstenots, ka tas ir noteikts? Paldies, un tagad Nīlsēnu kungs. Paldies, es par to pašu jautājumu. neatkarīgi no noteikumiem, uh, ir jābūt arī kontrolēm, vai tie, kas uh, pārkāp noteikumus, uh, ir jāsoda. Nu, ir jābūt sankcijām, citādi šīm normām nebūs nekādas jēgas. Ja nav iespējams veikt kontrols, tā ir viena problēmas puse, bet jāsaka, ka ir valstis, kas vispār nav mēģinājušas kontroli ieviest. Jūs teicāt, ka 25 dalību valstīs normas vispār nav īstenotas, komisāras kundze. Vai jums šķiet, ka tagad tā uh, dalība valstis vienā brīdī būs gatavas visu izdarīt? Paldies tagad Ajāls Senders kundze. Paldies priekšsēdētājs kundze. Es gribēju uzteikt komisāras kundzi ar šo tik tiešām labi pārdomāto pakotni. Jāsaka, ka mēs katrs te varam atrast uh, kaut ko tādu, kas mums īsti nepatīk. Un uh, tagad, ja runājam par eiro viņeti, Vai ir eh, domāts arī par kādu kompensāciju tiem, kas dzīvo attālos reģionos, vai tiks patiešām ņemtas vērā reālās izmaksas, vai būs kaut kādi pētījumi? Un vai jums šķiet, ka šādu pieeju var izmantot arī citos eh, ar mobilitāti saistītos sektoros? Kā varētu izvairīties eh, no tā, lai eh, šī likumdošana eh, nenāktu par ļaunu mobilajiem darba ņēmējiem. Tika runāts arī par šīm drošajām stāvvietām, iespējams arī ar naktsmītnēm, vai ir iespējams padomāt par tādu Eiropas projektu pēc vairākiem gadiem ierīkojot šādas drošās autostāvvietas, uh, bet neuzliekot arī visas izmaksas dalību valstīm. Paldies, paldies, komisārs kundze. Šeit ir astoņi dokumenti, kas ir veltīti ceļu transportam. Tāpat ir arī kombinēta transporta līdzekļi, kuģi, vilcieni, aviācija vai arī kaut kas tiks izstrādāts šajā jomā. Un jāsaka, ka īstenībā kabotāžas jautājums mūsu vēlēšana apgabalā patiešām tiešām ir ārkārtīgi sarežģīts. Vai jūs varat mūs patiešām nomierināt? Paldies! Paldies, Koha kungs! Komisārs kundze, tagad vārds jums. Oh, Jā, jums tika uzdots uh, daudz jautājumu par kābotāžu, eiroviņeti, un tagad vārds atbildēja, lūdzu. Dargie kolēģi, parlamenta deputāti, visi jautājumi ir ārkārtīgi vērtīgi un svarīgi, un, protams, visi ir pelnījuši izsmeļošas atbildes. Es gan neesmu pilnīgi pārliecināta, vai varējuši pietiekam plaši atbildēt uz visiem no tiem. Bet noteikti sazinieties ar mani, mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai varētu precizēt visus pakotnē ietvertos elementus. Bet tagad eh, varbūt ehm, pieminēšu tos jautājumus, eh, kas izskanēja no daudzām mutēm par eh, šoferu atpūtas laikiem un drošām stāvvietām. Vairāk deputāti uzdev šo jautājumu. Mēs regulāri atgādinām dalību valstīm, ka tām ir jāgarantē drošas stāvvietas šoferiem. Pat runājot par finanšu mehānismiem, ir paredzēti šādi finanšu instrumenti, lai ierīkotu šīs stāvvietas, un mēs te varētu runāt arī par kopfinansējumu. Šādi projekti ir ļoti labi, lai izmantotu arī EFSI līdzekļus. Lūdzu, mudiniet dalību valstis to darīt, lai varētu ierīkot šādas atbilstošas stāvvietas. Mēs esam savu darba daļu jau eh, pa lielākoties veikuši un būtu patiešām priecīgi dzirdēt eh, arī jūs viedokļus, kur varbūt esat sastapušies ar eh, grūtībām. Uh, ka mēs patiešām darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai garantētu šīs drošās stāvvietas un arī um, uh, paņemt, jo bez jūsu palīdzības mēs to nevaram izdarīt. Ja runājam par digitalizāciju, iemaksām, nodavām un visu pārējo. Es pateikšu sekojošo. Tagad tas ir dalību valstu pārziņā. Tas nav pat uh, uh saistoši veidu pasākums, pat ja dalība valsts ir lēmušas šādas uh, iemaksas iekasēt. Uh, pēc 2027. gada tam būs jābūt un uh, būs arī šī iemak, izmaksu eksternalizācija un, protams, jādomā arī par investīciju projektiem, lai investoriem tik piedāvātu pietiekam liela noteiktība. Ja tiek piedāvātas, uh, ja tiek piedāvāt digitāli risinājumi, tas ir ļoti labi un ir jābūt arī atbilstošai infrastruktūrai, lai varētu pielāgot visus uh, mehānismus jaunajām prasībām kādēļ tas notiks distancēti, tā attālināti. Mums, protams, ir jādomā vērā arī, arī e, eksterno elementu iekļaušanu, un tas ir vienīgais veids, kā to panākt. Ja runājam par tādu līdzsvarotu pieeju. 2018. ir multimodāla transporta gads. Uh, Mēs turpināsim eh, joprojām izskatīt, kā dažādas transporta veidus izmantot pēc iespējas labāk, lai ir šī sadarbspēja, lai eh, to varētu izmantot pēc iespējas vienkāršāk un produktīvāk. Mēs, protams, skatīsimies. Uh, Eh, kā izskaust trūkumus, lai līdz 2030. gadam būtu arī šī eh, digitālā transporta infrastruktūra, bet ir ļoti daudz jautājumu, kas līdz tam ir jā, jāatrisina. Un digitalizācija protams, ir jārisina. Un ja mēs runājam par vienādām iemaksām, nu nevar būt tā, ka visās valstīs nodevs būs vienāda līmeņa, jo dalībvalsts ir atšķirīgs, bet tiks izmantots vienots standarts un vienots mehānisms. Tieši tādēļ ir labi, ka būs šāda Eiropas pieeja, lai nebūtu tādas fragmentācijas. Eiropas vienotais tirgus jau ir domāts, lai izveidot labāku infrastruktūru pārobežu pakalpojumiem. Tādēļ mēs radām satvaru, eh, runājot par vienas pieturas aģentūru un tādu kā uh, līdzīgu rēķina veidlapu, lai būtu arī šis pārvadāšanas pakalpojumu mehānisms uz uh, ceļiem uh, un pakalpojumu operatori varēs izmantot šo vienu, viens pieturs aģentūru un daudzus pakalpojumus varēs izmantot tikai sazinoties ar vienu to pašu operatoru. Protams, daudziem tas būs liels izaicinājums, jo tas arī um, mainīs visu šo sistēmu. Uh, Līdzinējā sistēma mēs jau pie tās bijām pieraduši, tā bija ļoti ērta un tādēļ ne visiem būs viegli no tās atteikties, bet mm, panāksim, mēģināsim panākt kaut ko līdz 2030. gadam. Mēs mainām transportu jomu kopumā. Uh, uzņēmumi, dalību valstis jau investē daudzos uh, jaunos projektos, arī domājot par autonomiem transporta līdzekļiem. Un tas viss ir nepieciešams, lai tiktu uz priekšu. Ja runājam par administratīvo uh, slogu pat uz mazu pārvadātāju pleciem, mēs jums varam piedāvāt uh, savus datus 60% no administratīvā sloga um, pazudīs. Tas ir milzīgs skaitlis. Kā tas notiks? Pateicoties informācijas apmaiņai, uh, vienotai datu bāzei un. Uh, šoferiem vairs nevajadzēs vadāt līdz mašīnas bagāžniekā milzīgu dokumentu kaudzi, jo būs šī savietojumā informācija, arī um, informācijas apmaiņa, ko es pieminēju, šī datu bāze, un policijai vajadzēs tikai ievadīt datus digitālajā datu bāzē, pārbaudīt mašīnas numuru, uh, šoferu uh, apliecību, un es domāju, ka tas patiešām būs milzīgs atvieglojums. Es domāju, ka mēs to nākotnē varēsim jums vēl labāk paskaidrot. Nāc, neesmu īsti droša, cik daudz laika man vēl ir atlicis. Tālāk dalība valstis pašas lēms, par kuru ceļu, par kuru ceļu izmantošanu iekasēt nodevs, ne jau komisija par to lēms, bet tad, kad lēmums tiks pieņemts, metodas būs vienotas. Nevajadzēs vairs tur kādas 10, 15 dažādas uzlīmes uh, mašīnas logā, ko pēc tam kasīt nost, lai nomainītu ar nākamo. Nē, tas notiks elektroniskā ceļā. Un Ja runājam par uh, kravas automašīnām un digitālo uh, ceļu nodevas sistēmu, jau infrastruktūra uh, lielākoties ir izveidota. Un jāsaka, mēs uh, neesam skaitļus izvēlējušies tā nejauši. Mēs esam vaicājuši par to, cik daudz laika lai ir, ir nepieciešams, lai uh, izveidot digitālo uh, infrastruktūru, domājot arī par investīciju cikliem uh, un par to, cik ātri ir iespējams esošo infrastruktūru pielāgot jaunajām prasībām. Tātad tas viss tiek ņemts vērā, piedāvāt jaunus priekšlikumus. Paldies, paldies uh, komisāras kundze, paldies, uh, ka jūs palikāt arī pie mums nedaudz ilgāk kā paredzēts. Es domāju, ka mēs noteikti varam jūs uzslavēt un Domājam, ka pie mums jau atgriezīsieties ļoti drīz. Šīs bija ļoti konstruktīvas debats, un tā, protams, ir likumdošanas pakotne, kurai vajadzēs veltīt vairāk nekā tikai dažus mēnešus. Tas ir jautājums, kas joprojām ir ļoti svarīgs parlamentam, un jūs jau arī to norādījāt. Liels paldies, ka pie mums ieradāties, komisārs Kunz. Alors, madame la commissaire Vareviski. Komisārs Kunz paliek ar mums bet neliela pauzīte, jo tagad tiks pārtraukta translēšana tiešraidē. Un sāksies sanāksmes daļa, kas ir aiz slēgtām durvīm. Tāpēc lūkšu visus doties prom, visus tos, kam nepienāk zālē uzturēties šādos gadījumos. Nu, protams, tie, kas drīkst palikt zālē, tie tad arī lai paliek zālē. Deputāti drīkst palikt nenoliedzami. Sekretariāts. Deputāti, viņa asistenti un sekretariāts var palikt zālē.